Okay, we better start. Um, I'll let the cameras stay just whilst I... Dāmas un kungi. The adoption of the agenda. Gribēju uh, sākumā nokārtot uh, dažus administratīvos jautājumus, tātad sākumā pieņemsim darba kārtību, nevienam pretenziju nav, līdz ar to uzskatīsim darba kārtību par pieņemtu. Tagad 23. un 24. janvāra sēžu protokola apstiprināšana. Arī šeit kolēģi neizrāda nekādu sīvu pretestību. Vai jūs man nedzirdat? Vai tagad ir labāk vecā priekšsēdētāja? 23. un 24. janvāra sanāksmi protokoli ir pieņemti. Un man ir daži īsi paziņojumi. Monetārais dialogs beigsies 4.30 un tad būs eh, pusstundas pārtraukums un pēc tam mēs eh, pulkstens 5. uzklausīsim komisāru Barņē. Gribēju pateikt, ka mums bija divi trialogi par eh, kredītmīmēns līgumiem. Pagājuši nedēļ mēs runājam par pamatregulējumu, par finansējumu MVU likviditātes prasību vērtībām un svirošanas proporcijām, un vēl ir paredzēti divi citi trialogi šonedēļ, un jāsaka, ka mūsu darba kārtība patiešām ir ārkārtīgi pilna. Uh, Mums eh, ir jūs jāinformē, ka eh, padomu nevienojās par ilgtermiņa garantijām, par to noteikti arī ir sagaidāms diskusijas, bet par citiem vēl neatrisinātiem jautājumiem tomēr esam panākuši zinām progresu. 12. jūlijā tāpat būs vēl viens trialogs. Un 5. jūlijā bija vēl viens trialogs par kredītreitinga aģentūrām. Trialogos mēs eh, visu izskatām soli pa solim, mēs pievērsāmies tādiem jautājumiem kā interešu konflikts, likviditāte un citi citiem, un nākamais trialogs notiks septembra mēnesī, tad, kad mēs runāsim par valstu parādiem. Un tagad es uh, varu eh, ar prieku paziņot, ka sekos šīs sēdes interesantākā daļa, proti es došu vārdu Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājam Mario Dragī. Man ir liels prieks viņu atkal pie mums redzēt. Iepriekšējais dialogs ar uh, priekšstādātāji norisinājās 25. aprīlī, nākamais paredzēts 9. oktobrī. Un kā tas ir ierasts pie mums komitejā, sākumā došu vārdu mūsu viesim Mario, lai viņš pastāsta par aktualitātēm, un pēc tam kolēģiem būs iespējas iesaistīties diskusijās. Un varbūt, ka fotogrāfi varētu uh, būt organizētāk, lai arī kolēģi var redzēt uh, ECB priekšsēdētāju. Thank you. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji! Priekšādātājs kundze cienījumie ekonomikas un monetāro lietu komitejas locekļi. Man ir liels prieks būs atkal šeit parlamentā jūsu uh, komitejas priekšā un uh, nodrošināt šo regulāro viedokļu apmaiņu. Uh, šodien es pastāstīšu, kādi bija pagājušās nedēļas sanāksmes rezultāti ECB padomē un kāda ir bijusi rīcība centrālajās bankās pasaulē, lai rēģētu uz krīzi. Tāpat pārunāsim ekonomisko pielāgojumu programmas Eiropas Savienības uh, eiro valstīs un noslēgšu ar dažām piezīmēm pār ilgtermiņu skatījumu uz Eiropas uh, monetāro savienību. Pagājušā ceturtdienā Eiropas uh, centrālās bankas pārvaldības padoma vienbalsīgi nolēma samazināt pamata procentu likmi par 25 punktiem, bāzes punktiem. Tas nozīmē, ka tagad galvenā refinansēšanas likme ir uh, 0,75% eh, un depozītu likme ir nulla. Šajos politiskajos lēmumos tika ņemts vērā, eh, kāds ir inflācijas spiediens, jo eh, reāli dzīvē arī īstenojās vairāk no prognozētajiem ekonomiskiem riskiem. Nestandarta monetāro politikas pasākumu jomā ECB eh, e padome nolēma eh, jūnijā turpināt eh, šīs refinansēšanas operācijas vismaz līdz 2013. gadam. Tāpat tika teikt pasākumu, lai uzlabotu arī piekļuvi banku sektorā šiem darījumiem, šādām operācijām un tāpat laikā nodrošinot ķīles vai nodrošinājumu pieejamību. Abi šie pasākumi, gan standarti, gan nestandarti, atbalsta monetārās politikas pārēju un kredītu uh, sniegšanu reālajai ekonomikai. Tāpat šie pasākumi nodrošina cenu stabilitāti eirozonā un palīdz mazināt finanšu, finansēšanas izmaksas, atjauno uzticamību un uh, veicina arī ilgspējīgu izaugsmi. ECB e e ir apņēmības pilna Eh, nodrošināt, eh, veikt savu pienākumu un eh, attiecīgi to darīt saulēcīgi un izmantojot savu kapacitāti. Rādītāji 2012. gada otrajā pusē norāda, ka uh, samazinās izaugsme, vainās izaugsme, palielinās neskaidrība, bet raugoties uz priekšu, mēs tomēr paredzam, ka eirozonas ekonomika varēs pakāpeniski uh, atgūties. Varbūt tomēr uh, ar tādu mazāku pātrinājumu. Eirozonā igadējā inflācija bija 2,4%, tāda data bija 2012. gada jūnijā, un šī situācija nebija mainījusies kopš māja. Inflācijai vajadzētu samazināties 2012. gada laikā, un tai vajadzētu 2013. gadā būt zem 2%. Tātad apstākļos, kad izaugsme ir tāda vidēja un uh, inflācijas uh, process tiek kontrolēts, šiem cenu spiedieniem vajadzētu saglabāties tādiem viduvējiem, un tas savukārt palielinātu pirktspēju uh, algām. Riski tiek uh, izsvērti uh, vidējā laika termiņā. No vienas puses mēs uh, paredzam, ka tomēr būs vājāk izaugsme Eirozonā, bet no otras puses uh, varētu rasties riski, ka palielinātos netiešie nodokļi un attiecīgi pieaugt arī netieša, netiešās enerģijas cenas. Mēs veicam šo monetāro analīzi un analizējam cenu stabilitāti. Un, kad es runāju par šo cenu stabilitāti, tad es par to runāju abos virzienos, gan uz augšu, gan uz leju skatoties. Vājā kredītu uh, palielināšanās atspoguļo to, ka ir šobrīd šī cikliskā situācija, uh, ka ir nepieciešama bilances pielāgojumiem gan mājasāmniecībām, gan firmām, izsvarot kredītu pieprasījumu. Tātad kāda ir centrālo banku pasākuma pasaulē reaģējot šo globālo krīzi? Īsumā varētu teikt, ka es uzskatu, ka Šīs darbības ir bijušas uh, drosmīgas, vērstas uz priekšu, uz nākotni, tomēr izmantojot iepriekšējo pieredzi un ņemot vērā to, kādas ir bijušas finanšu krīzes 20. Uh, gadsimtā. Centrālās bankas krīzes laikā ir ļoti cieši sadarbojušās samazinot koordinātā veidā procentu likmes. Tas notika 2008. gada oktobrī, tika nodrošinātas uh, swap iespējas bankām, tika nodrošināta informācijas apmaiņa un citas darbības, kas ir bijušas savstarpēji konsekventas. Un uh, vidējā termiņa mērķis cenu stabilitāte nekad nav ticis pazaudēts. Gan procentu likuma politikā un nestandarta pasākumos mēs esam ņēmuši to, kādi ir konkrētie apstākļi. Tātad, pirmām kārdām, kāda ir katras valsts ekonomikas struktūra un finansiālais stāvoklis, otrām kārtām, cik lieli un spēcīgi ir bijuši šoki, ietekme, un trešām kārtām, kāds ir uh, operatīvais ietvers dažādām centrālajām bankām, un ceturtām kārtām, kāda ir institucionālā struktūra, kādā darbojas katra centrālā banka. Šo četru iemeslu kontekstā tomēr salīdzinājumiem ir uh, savi ierobežojumi. Tātad salīdzinājums starp to, ko dara katra centrālā banka, tas viss ir izdarāms ierobežotā veidā. Un tāpat, ja mēs salīdzinām centrālo banku bilances, tad arī tas var dot tādu kropļotu skatījumu uz uh, situāciju, piemēram, eiro sistēmā būtiska uh, bilances daļa ir saistīta ne tik daudz ar monetāro politiku, bet drīzāk ar zelta un valūtas uh, rezervēm. Tātad šī ir šī atšķirība ar citu banku uh, bilancēm, un tāpēc atbilstošs veids, kā izvērtēt centrālās bankas rīcību, ir darīt to konkrētajā uh, institucionālajā un ekonomiskajā situācijā un izvērtējot katras centrālās bankas konkrētos mērķus. Eiropas centrālajai bankai galvenais mērķis bija un būs nodrošināt cenu stabilitāti un saglabāt to eirozonā. Tas ir mūsu mandāts un mūsu iepriekšējā darbība jau pati par sevi runā un liecina. Lai efektīvi risinātu krīzi, ir nepieciešama drosmīga darbība no centrālo banku puses. Un nepieciešama drosmīga rīcība arī no citiem politisko lēmēju pieņēmējiem, it īpaši valdībām. Un tā es nonāku pie vēl vienas jūsu ierunātās tēmas - ekonomiskās pielāgošanas vai korekciju programmas un Eiropas centrālās bankas loma. Pēc krīzes apstākļos vairākas Eiropas Savienības un Eirozonas valstis eh, lūdza finanšu palīdzību jo tām bija grūti piekļūt kapitāla tirgiem. Tāpat laikā šīs valstis ir apņēmušās realizēt nepieciešamās reformas, lai nodrošinātu pilnīgu piekļuvi uh, tirgiem nākotnē. Tā kā finanšu palīdzība var būt tikai pagaida rakstura, reformu kvalitāte un to ieviešana ir absolūti nepieciešama, tieši šī kvalitāte gal galā noteiks uh, programmas uh, panākumus. Uzraudzības, uh, programmu uzraudzību mēs veicam kopīgi ar Eiropas komisiju, tātad tas notiek kopīgi starp Eiropas komisiju, ECB un Starptautisko valūtas fondu. ECB nodrošina savas zināšanas, ekspertīzi ne tikai attiecībā uz finanšu sektoru, bet arī attiecībā uz valstu uzraudzību. Mūsu pieredze šajā darbā šādā struktūrā ir bijusi ļoti laba, un sadarbojoties ar komisiju un Starptautisko valūtas fondu, šis darbs tiešām ir bijis izcils. Šīs dienas ekonomiskie pasākumi liek valstīm ļoti kritiski izvērtēt savu pagātni un liek mums visiem ļoti objektīvi raudzīties uz nākotni. Tikai ņemot vērā pagātnē notikušo, pašreiz notiekošās korekcija programmas vairākās Eirozonas valstīs ir izprotamas. Tā ir bijusi pagātnes ekonomiskā attīstība un politiskie lēmumi, kas novaduši pie milzīga nelīdzsvara vairākās valstīs. Un tieši šie nelīdzsvari, tātad gan fiskālie, makroekonomiskie un ārējie, kas bija nedz šīm valstīm veselīgi, nedz uh, ilgtspējīgi. Neilgtspējīgs nelīdzsvars prasa pielāgojums, korekcijas, un šīs korekcijas ir lielā mērā atkarīgas no tā, kuras politikas līnijas tieši nav atbilstoši īstenojušās. Šī politikas pievā, pie, pielāgošana Eirozonā notiek tirgus spiedienu dēļ, bet mazākā mērā tas tā ir ārpus Eiropas Savienības. Te ir jāņem vērā apmaiņas eh, kursa darījumi, bet tas nenozīmē, ka eh, šīs eh, korekcijas var būt mazākas. Tāpēc, kā jau es teicu, drosmīgas un neatlaidīgas reformas ir nepieciešams. Panākuma faktors ir uh, tieši tas, lai šīs programmas piederētu pašām valstīm, valdībām, parlamentiem, attiecīgo valstu pilsoņiem, lai viņi justos īpašnieki. Un šeit atkal izšķirīgais priekšnosacījums ir tāds. Politisko lēmumu pieņēmējiem ir skaidri jārunā, jānorāda, kāds ir pamats šādiem ekonomiskiem pielāgojumiem. Kā jau es esmu norādījis, tas nozīmē, ka ļoti kritiski ir jāizvērtē pagātne un objektīvi jāraugās nākotnē. Šis process ir sācies. Dalībvalstīs politisko lēmumu pieņēmēji pamato savas reformas ar vien spēcīgāku un labāku. Un to es saku tāpēc, ka tas tā ir, nevis ir kāds ārējs uh, faktors. Tā tad šobrīd ir labāk centieni izskaidrot uh, nepieciešamos uh, eh, pielāgojumus. Dažas no šīm reformām ir progresīvākas, jo tās cīnās pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un uzlabo publiskā sektora darbības efektivitāti. Nacionālā līmeņa politisko lēmumu pieņēmēji aizvien vairāk savos lēmumos ņem vērā Eiropas Savienības, monetārās savienības galveno mēķi, un tas ir nodrošināt, uzturēt ekonomisko labklājību, tad, kad pastāv šādi lieli nenīdzsvaru mehānismi un veicināt ģenerēt ilgspējīgu izaugsmi konkrētspējīgā vidē. Tātad, manuprāt, šķiet, ka šajā ziņā notiek liels progress. Tā, piemēram, īrijas varas iestādes ir, eh, tam ir izdevies uzturēt eh, reformu ātrumu un spēku visu programmu ietvaros. Viņiem ir izdevies spērt svarīgus soļus, lai nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti, lai to atjaunot Portugālē. Programmas ieviešana joprojām ir laba, un ir panākts būtisks progress tādās jomās kā darba tirgus, mājokļu tirgus, kopīgais konkurences ietvars, tiesu sistēma un transporta sektors. Portugāles iestādes ir apņēmības pilnas nodrošināt šī gada uh, fiskālos mērķus. Spānijas varas iestādes arī ir nodemonstrējuši, ka tās joprojām ir apņēmības pilnas pātrināt struktūrālo reformu darba kārtību un uh, nodrošināt stabilu pamatu finanšu sektoram. Tāpat Spānijas varas iestādes ir apņēmības pilnas nodrošināt un uzlabot konkurētspēju un nodrošināt labāku, ilgspējīgāku labklājību. Pat bez programmām daudz politisko lēmumu pieņēmēji ir eh, ļoti drosmīgi Itālijā, piemēram. Ir reformas konkurences uzlabošanai, tāpat administratīvās nastas mazināšanai un darba tirgus elastības uzlabošanai, un šie pasākumi visi ir bijuši būtiski. Un uh, izdevuma pārskatīšana palīdzēs sasniegt šos fiskālos mērķus. Praktiski visas pārējās valsts arī veids pasākums, lai uzlabotu fiskālo uh, stabilitāti un nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmu bez uh, nepieļaujot nelīdzsvaru. Tātad, neskatoties uz pašreizējiem izaicinājumiem un uzdevumiem, valstu progress ir spēcīgs un uh, eirozonas kā tāds pamats ir drošs. Eirozonas fiskālais deficīts samazinās. Tas virzās apmēram uz 3% no IKP. Cenu stabilitāte ir nodrošināta. Un arī konti ir turpat vai līdzsvarā. Un tas nozīmē, ka mums ir jāturpina šīs reformas ar lielu pārliecību. Bet kāpēc tad mums tomēr pastāv spriedze vairākos tirgus segmentos? Pirmām, pirmām kārtām gribu uzsvērt, ka daudz, kas ir darīts pašu valstu un arī eiro līmenī, veicot ekonomiskās reformas un nodrošinot pārvaldību, bet mums ir nepieciešama pilnīga īstenošana un ieviešana. Skaidri jāsaprot, ka Eiropas monetārā savienība ir balstīta uz stabilitāti nacionālā un arī kopīgā līmenī. Stabilitāte nacionālā līmenī nozīmē reformu izpildu, lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmi bez būtiskiem nelīdzsvaru komponentiem. Stabilitāte kopīgā līmenī nozīmē nesenajā samitā uh, izstrādātās uh, vīzijas īstenošana. Šī skatījuma, šīs vīzijas centrālais nostādījums ir tāds, ka eiro ir šeit, eiro darbosies, dzīvos paliks un eiro zona veiks visu nepieciešamo, lai to nodrošinātu. Manuprāt, prezidenta Van Rompēja kunga ziņojuma galvenais elements tieši ir tas, ka ir identificēti četri pamata elementi. Pirmais - finansiālā tirgus savienība, kas palielina Uh, banku uzraudzības atbildību un iznest to Eiropas līmenī. Otrais ir fiskālā savienība, tiek stiprināta budžeta politiku uzraudzība eiro zonas līmenī un tāpat tiek nodrošināta arī zinām fiskālā kapacitāte, lai atbalstītu uh, valūtas zonas darbību. Trešām kārtām ekonomiska savienība, nodrošinot pietiekamus mehānismus, lai valsts varētu uh, nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi, nepieļaujot nelīdzsvaru un, visbeidzot, politiska savienība, kas stiprina Eiropas monetārās zonas leģitimitāti Eiropas uh, uh, pilsoņu acīs. Tātad šie četri galvenie elementi ir savstarpēji saistīti un konsekventi, un virzienu un tu, uzdevums vajadzētu risināt visos virzienos. Mēs jau esam uzsākuši darbu, izpildot ceļakarti. Šis darbs jau virzās, un, manuprāt, mums vajadzētu pievērst īpašu uzmanību trīs lietām. Pirmām kārtām mums ir arvien vairāk jāizmanto savu kopējā suverenitāti fiskālos, finanšu un ekonomiskas jautājumos. Mēs nedrīkstam steigties, veidojot eh, stabilu un veselīgu Eiropas monetāro eh, savienību. Eiropas eh, monetārai savienībai ir jākļūst par līguma sastāvdaļu. Tas nozīmē, ka visām attiecīgajām struktūrām un pusēm ir konstruktīvi jāveic dialogs, lai, uzlo, lai uzlabotu uh, šīs savienības funkcionēšanu ne tikai Eiropas Savienības, bet arī nacionālā līmenī. Ir pilnīgi nevainojami jānodrošina līguma nosacījuma īstenošana un tāpat laikā Un atteikties no ciešākas savienības, kas ir, nu, eh, uz, kas ir minēta pirmajā pantā, tā, manuprāt, ir absolūti šāda nostāja pilnīgi nekonsekventa. Trešām kārtām mums nepieciešama dziļāka integrācija demokrātiskās leģitimitātes un atbildīguma jomā. Nav šauba, ka jūs, Eiropas parlamenta locekļi, tieši ievēlēti pilsoņi, ka jums būs ārkārtīgi svarīga loma nodrošinot šo politisko savienību. Paldies par uzmanību. Thank you. Thank you very much. Paldies. Tagad uh, sāksim jautājumu kārtu, kā jau tas ir ierasts. Es gribēju atgādināt visiem kolēģiem, ka mēs mēģināsim uh, neaizņemt par uh, ilgāk par piecām minūtēm vienam jautājumam un atbildēji. Un pirmais Žans Pausgozējs EPP grupas vārdā. Merci, madame la prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamais uh, prezidenta kungs, es gribētu runāt ļoti vienkārši ar jums. Jūs uh, jau te runājāt par ļoti daudzām labām lietām, daudz vārdus uh, izmantojāt, tādus izmeklētus, smalkus vārdus, bet tad, kad es runāju ar saviem līdzpilsoņiem, man ir tāda sajūta, ka tā nav viņu uztvere. Viņi tā neuztver finanšu krīzi, un viņi par Eiropu tā nemaz nedomā kā jūs. Un mans pirmais jautājums ir tāds. Kad galu galā relās, e, e, seka, sekos reāla darbība vārdiem, lai nodrošinātu uzticamību Eiropai no pilsoņu, no uzņēmumu puses? Jo tirgos nevar radikāli Uh, mainīt kaut ko vienas dienas laikā, ir nepieciešams precīzs uh, darba un pasākumu kalendārs. Otrais komentārs attiecībā uz banku uh, darbību 2010. gadā tika pārskatīta uzraudzība Eiropas Savienības bankās. Tātad nepieciešams nodrošināt transnacionālu banku uzraudzību. Ir Eiropas Savienībai nepieciešama spēcīga kompetence. Un tā laikā Garsīs Margājo kungs uh, Spānijas pārstāvs, viņš nāca klajā ar interesantiem priekšlikumiem, uh, bet dalībvalsts negribēja šāds priekšlikums, un uh, tagad atkal divus gadus vēlāk mēs runājam par Banku Savienību. Nu, tad ir jautājums. Eiropas centrālajai bankai varēdz, vajadzētu būt uh, uh, visa šī procesa centrā, un tai vajadzētu varbūt saskaņot savu neatkarību, kas, protams, tā ir ļoti svarīga, un arī nodrošināt šo uzrauga lomu. Uh, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu reālu situācijas ņemšanu vērā un lai tiktu izvērtēta attiecīga banku sistēma, kurā tad arī šo koordināciju un saskaņošanu varētu veikt. Paldies! Uh, the, uh... Paldies! Jūs īstenībā uzdevāt pareizo jautājumu, kad tad mēs īsti pārvērtīsim vārdus darbos. Domāju, tas ir arī īstais jautājums, kas ir jāuzdod, bet eh, es varu atbildēt vienkārši, mēs jau esam sākuši darbus. Un, kā jau teicu, ievadvārdos daudzas valdības, kas sastāv Eiropas monetārajā savienībā, jau ir ķērušās pie reformām es jau vairākas reizes atkārtoju, ja jūs salīdzināsiet to, eh, kas notiek tagad ar situāciju pirms sešiem mēnešiem, kad mēs jau īstenībā atradāmies eh, kredītu katastrofas, eh, uz kredītu katastrofas sliekšņa, tad toreiz situācija bija pilnīgi savādāk, pasauli bija savādāk un ir panākts daudz progresa. Ir veikta fiskālā konsolidācija un tāpat valsts ir veikuši struktūrālās reformas. Kādēļ mēs joprojām neredzam šī darba augļus? Vai vismaz kāpēc eh, dažas valsts nevar ar tiem lepoties? Domāju, tas ir noticis divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām reforma process ir tikai uzsākts pēc daudziem, daudziem gadiem. Ļoti bija pieņemti ļoti aplam politiskie lēmumi, nepareiz politiskie lēmumi, un tagad beidzot valsts ir nostājušās uz pareizā ceļa. Mēs nevaram tik ātri plūkt šī darba augļus. Otrām kārtām eh, likumi ir jāīsteno, jāīsteno pilnībā. Trešām kārtām, ja runājam par fiskālo konsolidāciju, valstīm, protams, bija jāsteidzas, jāpieņem lēmumi ātri, un fiskālā konsolidācija galvenokārt tika veikta paceļot nodokļus, un īstenībā, protams, tas ir viss vienkāršāk, ja jums eh, kaut kas ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Uh, un e, fiskālā konsolidācija tik e, daudz neskāra e, valstu izdevumus, tie netika samazināti pietiekam daudz. Ja mēs gribam veidot ilgspējīgu fiskālo konsolidāciju, mums ir jāsamazina izdevumi un jāsamazina nodokļi. Un varbūt tas ir viens no iemesliem, kādēļ valstis vēl joprojām nevar plūkt savu darbu augļus, nevar uh, redzēt šos reformu panākumus, jo ekonomika atrodas recesijā. Un ceturtām kārtām struktūra reforma ieviešana nu pat ir uzsākta, Un, protams, ir reformas, kuru panākumi ir redzami ļoti ātri, piemēram, konkurences paaugstināšanās, produktu tirgos, darba tirgu, bet citu reformu panākumus varēsim izvērtēt tikai pēc ilgāka laika. Bet, protams, vajadzētu atcerēties, ka ne visas problēmas ir saistītas ar dalību valstu valdību politiku, un kad iepriekš ierados šajā komitejā, mēs par to jau apspriedāmies, jo ir jārunā par tādiem ilgtermiņu pasākumiem. Bloks. Un šie četri Eh, elementi vai eh, četri pīlāri, eh, pie kuriem mēs strādājām iepriekšējā Eiropa padomē, noteikti varēs daudz ko paveikt, un tādēļ es domāju, ka mēs Eiropa padomu varam veikt teikt, kā veiksmīgi. Tas bija tikai pirmais solīts, nevis pēdējais. Vai es atbildēju uz visu, vaicā, dragī kungs? Jā, uh, saka priekšstādātāji, nu tas ir visai negodīgi un neveikli, ka tik um, pamatīgi jautājumi ir jāatbild tik īsā laikā. Protams, uh, uh, tagad uh, došu vārdu nākamajam runātājam. Nākamā ir Ailīna Makārtīja. Priekšsēdētāji, šķiet, ka mēs šeit. Uh, Uh, ļakatojam no viena banku skandāla pie nākamā. Un es arī lasīju, ka Eiropas centrālā banka būtu īstenībā padarījusi labāku darbu, ja tā uh, varētu arī kaut ko darīt eiro obligāciju gadījumā un arī samazinot uh, procentu likmes. Vai jūs domājat, ka bez šādām manipulācijām uh, varētu sabrukt finanšu sistēma un bankas piedzīvot vēl grūtākus laikus. Un ja vienā brīdī tiek samazināts procentu līkmes un jūs dezinformējat uh, tirgus, uh, lai investori nenobītos, vai tas ir pareizais ceļš? Jā, es varu atbildēt uz visiem daudziem jautājumiem, ko uzdevāt ar nē. Es eh, negribu mūs slavēt un teikt, ka mēs eh, esam visu izdarījuši pareizi, bet mēs esam patiešām kaut ko eh, arī paveikuši. Nevajag mums tikai pārmest, bet es pilnībā piekrītu jums, kundze. Protams, tas bija liels šoks, ko mēs piedzīvojām, un, protams, Mēs eh, redzam, ka situācija ir mainījusies abās Atlantijas okeāna pusēs, un situācija ir ļoti piņķerīga, un mēs nevaram prognozēt visu, kas notiks. Un es gribēju tikai varbūt padalīties savos novērojumos. Ir problēmas ar bankas pārvaldību Mēs runājam par tām bankām, kas mums piedāvā savus datus, un tāpat par tām bankām, kas uh, izstrādā kritērijus, ko pēc tam izmanto visa finanšu sistēma kā tādu stūrakmeni, uz kura veidot uh, dažādas transakcijas. Es esmu pārliecināts, ka uh, daudzas bankas to valdes ir iepazinušās ar šiem sarežģītiem jautājumiem. Un domāju, ka arī uz pāriem jautājumiem varu atbildēt noraidoši. Es domāju, nav godīgi krāpt cilvēkus. Bet, ja mēs gribam saglābt bankas, ja mēs gribam izglābt banku sistēmu, tad dažreiz nāks laikam arī krāpties vaicā runātāji. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar banku sistēmas glābšanu, saka Dragī kungs. ja mēs uh, uz uh, altāra liekam šo augsto upuri mūsu pilsoņus, viņu dzīves, es nezinu, vai patiešām šī cena ir uh, atbilstīgi, vai mums ir jāmaksā tik augstu cenu, mēģinot saglābt bankas, bet mums ir patiešām uh, arī jāatrod pareizais līdzsvars. Jūs negribat uh, izmantot nodokļu maksātāju naudu, lai glābtu šo sistēmu, bet no otras puses jūs par katru cenu vēlaties sam saglabāt finanšu stabilitāti. Viens vārds tikai. Jūs vēlaties um, saglabāt sistēmiski svarīgas institūcijas, neizmantojot šim mērķim nodokļu maksātāju naudu un vēlties arī parūpēties, lai tāds institūcijas, kas garantē finanšu stabilitāti, joprojām būtu uh, vitāls un dzīvotspējīgs. Es gribēju mm, papildināt, ka jūs e, pilnībā neatbildējāt uz Gozēs kunga jautājumu, proti par banku savienību un arī par uzraugiem, e, runājot tieši par monetārās politikas pārvaldību. Šķiet, ka atbildot Arlīnai, jūs atbildējāt uz Žana Pola jautājumiem. Varbūt, ka jūs varētu nedaudz papildināt. Jā, Eh, es nedaudz samulsu, jo jūs teicāt, ka Gozējas kungs uzdeva tik garu jautājumu, ka nevar uz to īsā brīdī atbildēt. Jā, ja mēs runājam par banku savienību, mēs uh, esam lauzījuši galvu par to, kā veidot šo jauno uh, pārvaldības uzraudzības struktūru. Komisija ir jāizstrādā priekšlikums Konsultējoties ar Eiropas parlamentu un ECB, komisija strādās pie šī priekšlikuma. Bet tas būs komisijā radies priekšlikums. I, I'll fin, I'll es pabeigšu savu atbildi. Eh, Langenkungs iejaucas padomes dokumentā, ir teikts, ka padome lēms par banku uzraudzību, un tas var notikt tikai saskaņā ar 136. pantu, saskaņā ar Eirozonas valstu vēlmēm. Parlaments tur nepiedalās. Jā, jums taisnība, Langena kungs, bet komisijas prerogatīva ir izstrādāt priekšlikumus. Ņemot to vērā, es gribu teikt, ka ir jāpadomā arī par konkrētiem principiem, kas jāņem vērā. Atgriežoties pie samitā apspriestā, domāju, ka esam spēruši nozīmīgu soli uz priekšu un līderu apņemšanās izveidot eh, veiksmīgu uzraudzību bija pietiekami pārliecinoša. Un mums ir eh, jācer, ka komisija izstrādās labu, spēcīgu priekšlikumu, lai Eiropas centrālā banka varētu pildīt savus pienākumus pietiekami stingri, efektīvi, neatkarīgi un nekādā veidā neaptraipot savu reputāciju. Domāju, ka visi grib ko tādu. Bet, protams, ir jādomā arī par citiem jautājumiem. Mums ir jāparūpējas par tādu struktūru, lai monetārā politika būtu neatkarīga no uzraudzības, bet 14 no 17 eh, pārvaldniekiem īsnībā ir uzraugi. Līdz ar to šeit ir daudz tādu saskarsmes punktu un starp abām funkcijām es biju arī Itālijas bankas priekšsēdētājs un uh, mēs strādājam arī pie uzraudzības un kas līdzīgs notiek arī Francijā. Tātad 14 uh, eh, no 17 šiem uh, padoms locekļiem Mums ir jāmēģina atrast uh, tādu struktūru, kas uh, saglabās monetārās politikas neatkarību, neradīs interešu konfliktu un tajā pašā laikā izveidos tādu uzraudzības mehānismu, kas ņems vērā visas tās funkcijas, kas ir jādara, gan uzraudzības funkcija, gan arī pārvaldības funkcija. Bet daudz valsts to ir izdarījuši. Protams, darbs nav tas vieglākais, bet īstenībā tas ir iespējams. Tas nav nekas jauns. Un vēl tikai piemetināšu, e, ka pieredze, zināšanas, tradīcijas, vēsture, nu, viss e, tas norāda uz to, ka dalību valstu pārziņā ir uzraudzība un Eiropas centrālā banka varētu būt tāda centrālā struktūra, bet mums ir vienmēr jācautas uz dalību valstu uzraugiem. Un preses konferencē, kas notika pēc padomas sēdes pagājušajā nedēļā. Es jau izteicos, ka tas nozīmēs pilnvaru palielināšanu ECB un pateicoties vairāk pilnvarām mums arī būs lielāka demokrātiskā atbildība, caurskatāmība arī paaugstināsies un mums, protams, ir jāņem vērā gan caurskatāmības, gan demokrātiskās atbildības atskaitīšanās principi. Paldies! Paldies! Gribēju tikai precizēt. Kolēģi, mēs jau esam uh, saņēmuši uh, atļauju sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu par padomus secinājumiem, un par to mēs diskutēsim koordinatoru sanāksmē rīt no rīta. Varbūt tad mēs varēsim arī uh, saņemt uh, vairāk atļauju. Bet, protams, uh, Eh, mēs jau varēsim darbu uzsākt. Nu, tagad došu vārdu Volfam Klīncam. Paldies, priekšsēdētāji! ņemot vērā, kā tirgi reaģēja uz Eiropa padomes um, iznākumu pagājušajā nedēļā, tomēr neļauj mums izvairīties no zināmas skepses, un tika runāts par banku savienību, par uzraugiem, par uh, glābšanas mehānismu, bet daudzi bija nobijušies, ka visu šo jauno struktūru ieviešana prasīs pārāk daudz laika, kura pašreiz nav mūsu rīcībā. Un e, gribēju pavaicāt, vai Eiropas centrālā banka ir gatava spērt tādus apņēmības pilnus soļus, e, padomāt arī par e, citu veidu obligācijām, papildus eiro obligācijām. Es, protams, saprotu, ka jums ir zinām ierobežojumi pilnvarās, un vai jūs varētu prognozēt, ka, piemēram, bankas atmaksātu ECB kredītus, bet nevis skaidrā naudā, bet kā ķīlas. Paldies! Thank you. Paldies! Kā jau teicu priekšsēdētāji, tas ir tiešām žēl, ka par šādiem jautājumiem ir jāspriež tik īsā laiks, laika posmā. Ko es varu teikt? Kā jau visi pirmie soļi Pēdējais samits uh, bija veiksmīgs tādā ziņā, ka tika noteikti mērķi. Un tajā pašā laikā tur arī tika uzdoti daudzi jautājumi, parādījās daudz jautājumu līdzā šiem mērķiem. Un būtu tiešām mm, naivi tagad uh, sagaidīt uh, jauns rezultāts. Ceļa karti, ka pirmo reizi izstrādā tieši samitā. Un eh, daļa no šī skepticisma nav pamatota. Piemēram, šodien es izlasīju ļoti interesantu rakstu. Tur pamatā bija teiks par to, ka banku savienība eh, bija nepareizais ceļš, kur izvēlēties, tāpēc, ka tas nebija sasniedzams. Un tad jāredzēsim, kā tas viss eh, atrisināsies. Es domāju, ka viss tiks panāts tomēr, un pirmais solis būs pāraudzība. Otrakārt, tas bija nepareizais ceļš tāpēc, ka to nevarēja panākt laicīgi. ir eh, tiešām jāskatās, eh, ko visi procesa dalībnieki ir tiešām reāli veikuši. Un es varu apliecināt, ka visi iesaistītie tiešām ļoti cītīgi strādā, lai izstrādātu priekšlikumus eh, līdz rudenim. Tas attiecās uz pāraudzības daļu un arī pastāv plaša izpratne visu dalībnieku vidū šajā procesā par to, ka mēs šeit runājam par ilgtermiņa, eh, ilgs, eh, ilgs, ilgspēju šeit eh, monetārajai savienībai, un visi dalībnieki ir pilnībā iesaistījušies, un viņi ļoti zin, labi zina, cik laiks ir vērtīgs, un viņi zina, ka laiku nedrīkst tērēt. Un tāpēc savā ziņā Es esmu tiešām pārliecināts par eh, to, ka mm, tad eh, šie komentāri pēc samita, eh, kas tika teikti, tie tiešām bija pamatoti. Situācija ir sarežģīta. Un, kad parādās šādas problēmas, tad, protams, tiek ierosināti ļoti daudzi uh, risinājumi. Un tika paustas interesants idejas, tajās var iedzināties, un Dažas no šīm idejām par no tām pagātnē mēs atteicāmies, savukārt eh, citas atkal un atkal parādās. Es varu teikt, ka ECB tās mandāta ietveros un eh, īpaši nepaaugstinot eh, savas, savas, savas bilances riskus. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai garantētu mūsu mandātu eh, preču stabilitāti abās pusēs eh, visā eirozonā. Un kā jau es teicu, ir svarīgs arī šis blakus produkts finansiālā stabilitāte. Un es jau esmu par to runājis šajā komitejā, ka arī likviditāte eh, tad būs pieejama visām maksātspējīgajām bankām Eiropas Savienības teritorijā. Un es beidzot vēlētos teikt arī to, ka mēs ar interesi iedzināmies visā šajās idejās. Un mēs uh, strādāsim pie tā, un ECB e darbinieki turpinās izpēti, lai saprastu, kāda rīcība varētu mīkstināt krīzes sekas. Paldies! Paldies! Eh, Lūdzu, Lamberts kungs. Paldies! Priekšsēdētāj kungs. Priekšsēdētāj kungs ja e, Banku savienība kādreiz tiks izveidota, tad ECB e tiks piešķirt daudz lielāka e, loma. Un jūs kā daļa no šī kvarteta, jūs teicāt, ka kaut kas jādara, lai samazinātu demokrātisko deficītu, kāds pastāv Eiropā. jau šodien ECB ir viena no tām bankām, kura vismazāk atskaitās. Eh, jūs nerunājat par savu ikdienas pārvaldību, par jūsu nestrādāt operācijām. Un eh, līdz ar to, ja notiks, kā esat plānojuši, tad eh, tiks pārveidota Eiropas Savienības sistēma. Un ko es eh, saprotu, jūs kā ECB vadītājs, eh, jūs eh, varat teikt, spriest par to, kā mēs sadalām pēļņu starp kapitālu un darbu, attiecībā uz to, cik liela ir valdība kopējā ekonomikā, cik labs ir sociālais līgums. Un ja jūs jau tagad jūtaties tā, it kā varat tik ļoti attālināties no savu mandātu, kā mēs jūs varam uzticēties, kā mēs jums varam uzdot, liel, uzdot lielāku atbildību, ja jūs tik maz atskaitāties tad eh, jums ir eh, vairāk eh, jāskatās par to, ko jūs darāt, un es uh, ierosinu, ka jūs izmantojat 129. Uh, līguma uh, punktu, lai tiktu veikts izmaiņas ECB darbā saistībā ar pārskatāmību. Pirms mēs jums piešķiram lielāks pilnvars. Thank you very much. Paldies par jūsu viedokļiem. Vēlos teikt, ka mēs eh, nelūdzam lielākas pilnvaras. Noteikti nē. Tā ir Eiropas eh, Savienības padome, kura lūdz izstrādāt jaunu pārvaldības mehānismu un kas lūdz izstrādāt, eh, izmantot šo te konkrēto līguma pāntu. Mēs tiešām nelūdzam lielākas pilnvaras, un es jau skaidri esmu norādījis, kādi ir apstākļi, kuros Eh, šīs pilnvērs tiks nodots ECB. Ja šo apstākļu nebūs, tad tas nenotiks. Jo ir daudz sliktāk eh, kaut ko izdarīt slikti, nekā to vispār neizdarīt. Un otrā lieta ir tāda, ka, atklāti sakot, pilnībā jums nevar piekrist. Es domāju, ka mēs esam diezgan pārskatām iestāde, pat ļoti pārskatām iestāde. Un tas, ka es šodien esmu šeit, ir zīme šai pārskatāmībai. ECB pārskatāmība pierāda preses konferences, eh, dažādi biļetēni. Tas, ka ir ļoti daudz eh, publikāciju, daudz publisku runu, un ECB eh, locekļi ļoti bieži izsakās publiski. Tomēr mēs jau kurā gadījumā esam gatavi kļūt vēl pārskatāmāki. Tad, tad atvainojiet, es tad pabeigšu sakāmo. Jā, ECB nav vēlēta institūcija, to nosaka līgums. Ja jūs to vēlaties eh, mainīt, tad jūs to varat izstrādāt eh, priekšlikumu, tomēr to nosaka līgums. Un visbeidzot, es eh, vēlētos. Atvainojiet, lūdzu, ļaujiet runātājiem mierīgi atbildēt. Un tagad atbildes pēdējo jautājumu. Bieži vien ECB priekšsētājs un ne tikai priekšsētājs Un arī uh, Nacionālo centrālo banku vadītāji runā par tādām lietām, kuras ir šķietami plašākas uh, par monetāro politiku instrumentiem. Es nevaru izteikties uh, Nacionālo centrālo banku uh, vadītāju vārdā. Viņi bieži vien ir ļoti runīgi, tomēr es varu runāt savā vārdā. Parastā situācijā kad eh, nav uh, nelīdzsvaru un eirozonas fragmentācijas, uh, eh, kāda nepastāv vajadzība pēc struktūrālām reformām. Un es tādu tā varu turpināt, uh, kad budžets ir labā stāvoklī, tad mūsu mandāts nodrošināt cenu stabilitāti visā Eirozonā, tas nozīmē arī to, ka ir jāgarantē finanšu stabilitāte. Bet, ja nav struktūrālu reformu, ja nav eh, šāda ilgspējība eh, tekošajos kontos, ja pastāv šāda fragmentācija, tad, eh, tad, tad tas ir kā blakus produkts, un tāpēc ECB tiek aizvien vairāk uzklausīta teritorijās, kurām šķietami nav uh, sakara ar monetārās politikas uh, tradicionālo darbības jomu. Līdz ar to ECB prezidentam ir jārunā par tādiem jautājumiem, kā piemēram, par to, ka ir nepieciešams uh, uh, saprātīgs uh, valsts budžets. Mums tiešām ir jādara. Es gaidīšu to dienu, kad jūs runāsiet par banķieru kompensācijām, saka Lamberts kungs. Dragie kungs, turpina, tad es, mēs vairāk kārt jau esam par to runājuši. Un jūs varat iedzināties mūsu preses relīzēs, Mēs tiešām esam runājis par šo jautājumu jau vairākas reizes. Ne tikai par to. Jūs uzdevāt jautājumu par eh, šo dalījumu. Kā būtu jāsadala konkrēta peļņa starp eh, akcionāriem? Tātad pamatā mums ir tātad eh, jāsmazina algas, jūs sakāt. Saka Lamberts kungs. Atvainojiet, šis nav dialogs. Ir iesaistīta visa komiteja. Trāgie kungs turpina. Atvainojiet, es esmu šeit paskaidrojis, kāpēc mēs runājam tā, kā runājam, un ja ir uh, ilgspējīga tekošā konta bilēns, tad ir jāveic konkrēti soļi, un tāpēc uh, eh, ECB šādi saka. Un tagad Svinbērns kundze, vai viņa ir ieradusies? Lūdzu, Atvainojos, eh, ka nokavējos. Ehm, es tikko tiku informēta par visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem, par atbildēm, un tāpēc es arī eh, ne, nedabūtošos saistībā ar šiem jautājumiem. Man interesēja jūs komentāri par Banku Savienību. Eh, tur, protams, protams, ir ietekme uz visu eirozonu, uz 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, tāpēc vēlētos dzirdēt jūsu komentārus par to, kas, jūsuprāt, būs šī ietekme saistībā ar vienoto tirgu finanšu pakalpojumiem, ja e, mums būs ciešāka e, banku savienība. Dārgie kungs, e, es, saka, es domāju, ka šis jautājums ir tiešām sarežģīts, bet no sākuma es vēlos teikt, ka mēs runājam par šo banku savienību, par pāraudzības centralizāciju dēļ situācijas, kāda ir saistībā ar Eiropu nevis dēļ kopējās Eiropas Savienības situācijas. Un līdz ar to daudz, par ko mēs šodien runājam, ir saistīts tieši ar Eirozonu. Un es arī varu pilnībā jums piekrist tādā ziņā, ka mums e, ir jārīkojas e, tajā pašā laikā saglabājot vienoto tirgu. Mums tiešām ir jāspēj sasniegt abi mērķi. Citādāk, ja mēs e, pazaudēsim vienu, tad mēs jebkurā gadījumā vaināsim eiro. Ja zaudēsim otru, tad eh, vaināsim tad vienoto tirgu vai arī eiro. Es domāju, ka viss ir iespējams eh, paveikt, un es, eh, un es domāju, ka komisijas priekšlikumā ir ietverti abi mērķi. Paldies! Paldies, Marisa Māties kundze! Paldies! Priekšstāj, kungs, atgriezīšos pie jautājuma, kas tika uzdots no sākuma. Tātad jūsu atsauce uz 0,25% uh, samazinājumu procentu likmēs, uh, jūs uh, to minējāt. Tā it kā tā būtu tāda rīcība, kas vērst uz nākotni, un tam mēs tiešām nevaram piekrist. Jo sevišķi, ja skatāmies uz ilgtermiņu nākotni, tāpēc vēlos atgriezties pie šī te punkta. Jūs teicāt, ka šos pasākums varēja tikt realizēts, eh, tāpēc, ka inflācija netika kontrolēta. Un 11. gadā, kad bija ļoti laba uh, inflācijas kontrolas sistēma, ECB paaugstināja uh, divkārt uh, procentu likmes vairākas reizes, un tas arī uh, pasliktināja recesiju daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un ņemot vērā šo kontekstu, vēlētos uh, uzdot šādu jautājumu. Tā kā ECB ir nācies pārdefinēt eh, savu stratēģiju vairākas reizes, jo sevišķi saistībā ar eh, šim, šim te atsaucas likmēm, vēlētos jautāt, ņemot vērā to, ka mēs neredzam nekādas uh, pazīmes par to, ka ekonomikā atveseļojas, vai jūsuprāt, uh, procentu likmes varētu vēl tālāk teikt samazināts vidējā vai īsā termiņā? Un arī Kāpēc eh, tad nav šīs negatīvās procentu likmes, ņemot vērā kādai krīzē mēs šobrīd ejam cauri? Vai tā, jūsuprāt, ir iespēja? Lai panāktu jūsu ilgtermiņa mērķi, jo sevišķi eh, centrāla Eiropas valstīs un valstīs, eh, kurās ir integrētāka ekonomika. Un jūs arī konkrēti atsaucāties uz Portugāles gadījumu. Jūs teicāt, ka Portugāle tai izdodas sasniegt savus mērķus saistībā ar budžeta disciplīnu. Mans jautājums ir šāds. Ja mums ir kārtīga banka pārvaldība, vai jūsuprāt, šāda uh, sistēma valstīs kādien varētu tikt izbeigta? Vēlos atgādināt runātājiem, lai viņi pieturās pie uh, vienas minūtes izteikšanās laika. Es īsti nespratu jūs pēdējo, eh, jūs jautājumu dēļ par Portugāli. Sakarinātājs. Mans jautājums bija saistīts ar to, ka tad, ja mums būtu tāda banku licenšu sistēma stabilitātei, vai šādā veidā varētu izvairīties no aizstāšanas sistēmas Portugālē vai arī uh, Eh, tad, jā, šāds bija jautājums. Jā, jūs runājāt par eh, monetāro politiku pēdējos gados ar procentu likmi palielināšanu, un jūs to saistījāt ar recesiju. Fakts ir tāds, ka šī lejupslīde, ekonomiskā lejupslīde, ko mēs, lejupslīde, ko mēs piedzīvojam, bija tāds kā Blakus produkts, blakus process lietai, kas uzsākās jau pagājušo gadu apmēram augustā, septembrī. Galvenokārt tā bija kredīta samazināšanās, kas notika pagājušā gada otrajā pusē. Šī kreditēšanas samazināšanās notika galvenokārt divu iemeslu pēc. Pirmais banku sistēmas finansēšanās nepieciešamības un uh, perspektīvās banku finansēšanas nepieciešamības šī gada pirmajā pusē, kas bija 230 miljārdi eiro banku obligācijām, kurām iestājas uh, termiņš uh, šajā pirmajā pusgadā un apmēram vēl 300 miljardu suverenās obligācijas, kur termiņš arī beidzas šajā pašā termiņā. Un apmēram septembrī, oktobrī lielākā daļa banku uh, pārstāja izsniegt kredītus, jo viņi baidījās, ka viņi nespēs nodrošināt šīs finansējuma vajadzības. Un tāpēc mēs nonācām pie šīm divām LTRO darbībām. Tātad tas ir nodrošināt šo finansējumu. Tātad, zināmā mērā, lielā, lielā mērā pašreizējais eirozonas ekonomiskais stāvoklis neizriet no augstām procentu likmēm, bet vairāk tāpēc, ka ir trūkus likviditāte un ir bijusi tāda kredītu it kā paplašināšanas politika. Otrs iemesls ir tāds - pašreizējā eirozonas fragmentācija, kas vēl tikai sāsināja šīs finansēšanas vajadzības, jo tas, jo netika pieļauta finansējuma fondu cirkulēšana brīvi no vienas valsts otrā. Tātad tas sniedz šo kopainu par pašreizējo situāciju. mēs konstatējām, ka inflācijas likmes virzība virzās uz labvēlīgāku cēnu stabilitāti vidējā laika termiņā, tāpēc mēs domājam, ka būtu labi samazināt procentu likmes. Tā mēs lēmām pēdējā pārvaldnieku sanāksmē. Daudzi jau droši vien zina atbildi uz uh, šo jautājumu, un es uh, tepat laikās neprasīšu, kāda ir jūsu uh, atbilde. Bet tā ir tāda. Mums ir jāskatās, kāda situācija ir šobrīd, kāda ir dati, kādas ir attīstības tendences, un tad mēs attiecīgi lemsim bankas pārvaldnieku padomē par to, ko darīsim tālāk. Un par jūsu pēdējo jautājumu par Portugāli. Man šķiet, ka tas, ko es teicu iepriekš, paliek spēkā, un tas ir, ka mūsu mandāta ietvaros mēs daram visu, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu situāciju eiro zonā no cēnu stabilitātes viedokļa abās pusēs. Paldies! Sampo Terho. Paldies, Sampo Terho. Nākamais uzdod jautājumu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, eh, dragī kungam, ka esat mūsu vidū. Eh, pēc pēdējās galotņu tikšanās ir bijis tāds diezgan liels apjukums un arī tāda nejauka apvainojumi par to, kas ir nolēmts, kas nav nolēmts. Un šie apvainojumi tiek mētāti uz priekšu un atpakaļ. Tāpat arī pozitīvo lēmumu sekas ilga tikai kādas 48 stundas pašreizējā situācijā, kad jebkādi paziņojumi, ar ko nāktu klajā kāda sīka Ziemeļvalsts vai Arābu valsts, ka tas mazina visa mūsu pozitīvā darba rezultātus. Kādus konkrētus ieteikumus ECB ir sniegusi, lai nodrošinātu eirozonas uzticamību un uh, stabilitāti. Vai arī mums jāsaprot, ka šī pašreizējā situācija, kas jau ir turpinājusies gadiem ilgi, ka tā arī turpināsies vēl gadiem uz priekšu. Paldies! Paldies, jūs gluži pareizi atcaucāties uz to, kā galotņu tikšanās secinājumi tika prezentēti. Un jums, man šķiet, ir taisnība. Galotni tikšanās ir process, kam pašam kā tādam ir savu ticamība, dažādu iemeslu pēc. Jo tie, kas tur darbojas, tās ir augstākās personas attiecīgi savās valstīs, tīri politiskā ziņā. Galotņu sanāksmē ir uzticamība tad, kad ja šie, šīs amatpersonas, kad viņas pamat galot tikšanos, savos izteikumos pēkšņi neiet pretim veiktiem darbam un izdarītiem secinājumiem, un tas attiecas uz visiem šiem uh, galotņu sanāksmu dalībniekiem. Un, manuprāt, tas ir tas svarīgākais visā mūsu virzībā uz priekšu. Esmu pārliecināts, ka nākotnē viss uzlabosies šai ziņā. Jūs uzdevāt jautājumu par ECB uzticamību ECB tur īpaši daudz nevar darīt. Ir jau ticis norādīts, ka ECB grib darīt un teikt pārāk uh, daudz, bet jā, šo daļu, šo konkrēto aspektu mēs nevaram ietekmēt, bet es domāju, ka mūsu labākais devums ir tomēr censties un uzticēt, uzturēt uzticamību, un tas nozīmē darīt visu, kas ir pareizi, atbilstoši mūsuprāt, darīt to kopā, tātad darīt to kopā, lai mūs uztver kā struktūru, kas darbojas tādā kopīgā, kompaktā veidā un arī neveik darbības ārpus mūsu darbības mandātu. Es nedomāju, ka varētu daudz iegūt, ja prasītu kādai no institūcijām, kas darbojas Eirozonā, lai tā sniegtos tālāk ārpus savu mandātu. Iespējams, ka tas grautu šīs organizācijas, šīs struktūras uzticamību vai pilnībā iznīcinātu un arī nodarītu ļaunumu Eiropas Savienības ticamībai kā tādai. Tāpēc domāju, ka mums jāpieturās katram pie savu mandātu, un mūsu mandāts tā tad ir cenu stabilitātes nodrošināšana vidējā laika termiņā. Tas ir mūsu darbības mandāts. Paldies! Paldies! Un tagad tautas partijas vārdā Pablo Zalba. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Dragī kungs, kā mēs zinām, padomas sanāksmes rezultāts bija ārkārtīgi svarīgs, virzoties tālāk uz monetāro savienību un banku iespējamo savienību. Mēs pastāvam uz šo banku savienību. Ir nepieciešama banku uzraudzība, ir nepieciešama krīžu risināšanas fonda. nepieciešama arī depozītu garantijas schēma. Par to jau jūs runājāt iepriekšējā reizē, bet tomēr pastāv zināmas šaubas attiecībā uz centralizētu uzraudzību. Padomas secinājumos skaidri tika norādīts, ka ir nepieciešama ļoti cieša saikne starp Eiropas centrālo banku un ka komisija nāks klajā ar atbilstošiem priekšlikumiem. Ja Eiropas centrālā banka būtu atbildīga par uzraudzību, tad es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par sadarbību starp Eiropas centrālo banku un tām bankām, kas nav Eirozonas dalībnieces, jo, protams, mēs gribam izvairīties no tā, ka tiek grauta Eiropas monetārā savienība, un rodas arī jautājums, kuras bankas būtu jāuzrauga - visas bankas vai sistēmiskās un pārobežu darbības bankas, un tāpat arī par eh, šiem uh, krīžu risināšanas fondiem. Tātad kādos gadījumos, eh, vai tie būtu depozīcija garantī fondi vai šie resolution fonds, kas būtu piemērotā katrā situācijā? Paldies! Jūs uzdevāt visus sarežģītākos jautājumus, kurus ir ārkārtīgi sarežģīti atbildēt šajā procesa stadijā. Bet te ir divas uh, domas par to, kā, kā jānodrošina banku uzraudzība. Tātad viena skola ir tāda, kas saka, jānodrošina šīs, uh, šo pārobežu un sistēmisko banku darbības. Tātad, ja tās, piemēram, sabruktu, tad būtu ietekme uz visu Eiropas Savienību. Tātad jāiekļaut tikai šādas bankas. Otra doma skola ir tāda, ka sistēmiski riskantas institūcijas, varbūt ne tikai pārobežu institūcijas, bet arī ļoti lielas, tā teikt, vienas valsts iekšienē esošas institūcijas. Tāpēc ir nepieciešama uzraudzība, kas sniedzas tālāk pār nacionālām robežām. Trešā ideja ir tāda, ka nedrīkst pieļaut konkurences skropļošanu, nepieciešama uzraudzība pilnīgi visām bankām. Šorīt bija raksts, laikam 600 tūkstoši banku laikam kopumā ir. Meklējot atbildu šādiem jautājumiem, nedrīkst aizmirst, ka mēs paļausimies uz nacionālajiem uzraugiem. Nav tā, ka mēs sākam pilnīgi no nulles, ka nav nekāda uzraudzība. Es domāju, ka ir apmēram tik daudz uzraugu, cik banku. Un varbūt vairāk kā 6000 visā Eiropas Savienībā. Tātad. tad Ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka šie uzraugi jau ir, ka tie jau veic savu darbu, un dažos gadījumos eh, ļoti labi, varbūt citos gadījumos netik izcili labi, bet tāda ir sākuma situācija. Ja darbs nav veikts labi, tad mēs mēģinām procesu uzlabot. Un ir skaidrs, ka loģika centralizētai uzraudzībai augstākā nekā nacionālā uzraudzības līmenī, tātad augstāka līmeņa uzraudzība ir spēcīgāka lielām bankām, jo vienmēr var argumentēt, mazas bankas var būt labi uzraudzītas tīri nacionālā ietvarā. Un to var darīt nacionālā līmeņa uzrauga, kas var daudz labāk pārvaldīt un kontrolēt uh, mazu banku, nevis kāds, kur se, kas atrodas kaut kur ārpus valsts, un viņam nav viss šī informācija. Tātad šobrīd mēs aplūkojam uz šīm trim, tā teikt, domas skolām, idejām, un es domāju, ka mēs reāli atradīsim ceļu, kā vislabāk reaģēt. Mums nav jāizvai, jāizvēlās tieši, tā tad vai nu būs viena lieta vai otra. Es domāju, ka pašreizējā kārtība ir tik atšķirīga, ka, zināmā mērā, tā mums var dot iespēju rast vislabāko uh, iespējamo risinājumu. Paldies! Paldies, un tagad Udo Bulmankungs. Dragi. Priekšsēdētāji, Dragi kungs, Eiropas stabilitātes mehānisms saskaņā ar valstu un valdību vadītāju izteikumiem būs domāts um, lai eh, varētu veikt vairāk uzdevumu un, eh, ja es esmu vērsis eh, pareizās aplēses, tad mehānismā ir 400 miljārdi eiro. Īstenībā tas ir mazāk nekā Spānijas un Itālijas vajadzības vien. Un mehānismam tā tad ir paredzēts ierobežots me, līdzekļu skaits. Vai kaut kādā veidā jūs domājat, ka tā ir daļa no risinājuma vai daļa no problēmas, ņemot vērā kādu vēstījumu ar mehānismu palīdzību gribam raidīt tirgiem? Pieci viedie Vācijas uh, zinātnieki, ekonomisti, kas uh, vērtē pašreizējo situāciju pēc uh, Eiropadomes piedāvāja savā atzinumu, kurā tiek runāts par nu, parādu dzēšanas paktu, kas būtu labs risinājums, un viņi šajā atzinumā arī norāda, uh, ka šāds uh, mehānisms, parādu dzēšanas mehānisms nebūtu uh, nepārkāpt ne Lisabonas līgumā, ne Vācijas konstitūcijā noteikto. Ja patiešām uh, šāda politika būtu reāla, vai jūs arī no ECB viedokļa to atbalstītu? Paldies! Thank you. Paldies! Viena lieta, ko es gribēju teikt sākumā, mums jāskatās, kāda ir uh, kombinētie resursi šobrīd, un tas ir apmēram 800 miljārdi. Un tas ir cits mērogs, bet uh, es domāju, jā, šis apma, apjoms, kā jūs teicāt, ir ļoti svarīgs, bet efektivitāte ir tikpat svarīga, pat ja vēl, nevēl svarīgāk. Ja mēs raugāmies, kāda ir bijusi mūsu uh, pieredze ar eh, Eiropas finanšu stabilitātes instrumentu. Tajā laikā tika uzskatīts, nu jā, varbūt finansu apjoms bija nedaudz par mazu, bet varbūt ne tik ļoti par maz, cik bija nepieciešams, nekā tas izskatītos, nekā tas vēlāk izrādītos pēc diviem gadiem. Problēma ir tāda, ka apjoms ir svarīgs, bet tomēr svarīgāks ir mehānisma svarīgāk ir mehānisma efektivitāte. Un uh, pieredze uh, veidojot šo instrumentu bija tāda, ka tas tika paredzēts, tas, ka instruments reāli bija ļoti grūti izmantojams. Tāpēc jaunākie pēdējie notikumi ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā mēs Eiropas stabilitātes mehānismu un uh, stabilitātes instrumentu parādījām, padarījām par tādu noderīgāku un izmantojamāku nekā tas bija iepriekš. ir paredzēta tāda it kā ļoti liela drošības sistēma, uguns siena, bet tāpat laikā tā neļauj šos mehānismus pielietot, un tāpēc tagad mehānisms ir padarīts elastīgāks, un banku tiešā kapitalizācija ir ļoti būtisks elements. Dažos gadījumos to var darīt tikai tad, kad ir attiecīga uzraudzība, ir uh, šī kondicionalitāte noteikta. Tā ir īpaša, bet tā ir jābūt Eiropas finanšu stabilitātes instruments ir paredzēts darbībai dar, uh, tirgos, un atkal šī kondicionalitāte saglabājas, kā jau te kāds kolēģis izteicās par uh, galotņu tikšanos. Jā, dažādi paziņojumi it kā nāca pēc šī, šīs galotņu tikšanās, tāpēc ir skaidri jānorāda. EFSF ir uh, elastīgs instruments, bet tas saglabā šo nosacītību, kondicionalitāti, kas arī bija paredzēta sākotnēji. Tā tad man šķiet, ka mēs esam spēruši solus priekš, mums ir 800 miljārdi kopā, un tie būs elastīgāk un labāk izmantojami. Un cerams, ka tas nepalielinās valstu nacionālos parādus. Un tas atkal ir ārkārtīgi būtiski, jo pēdējā galotņa sanāksmē pieņemtie lēmumi pirmo reizi centās salauzt šo saikni starp bankām un valstīm valsts parādiem. Pirmā reakcija varētu būt tāda, jā, jūs neesat pietiekami daudz izdarījuši, jā, labi, varbūt, bet tas bija pirmais solis. Un tāpēc mēs arī attiecīgi rēģējām. Es teicu, ka es esmu priecīgs, apmierināts ar galotņu sanāksmes rezultātiem. Jā, par. Eh, It's, uh, the, the redemption fund. Parādu dzēšanas fonds un līdzīgi priekšlikumi. To nevar aplūkot tā izolēti. Kas ir svarīgākais jebkurā priekšlikumā, kad tiek ierosināta parāda kopīga uzņemšanās? Vai arī kāds senākos laikos teica citas valsts parāda uzņemšanās vai parāda nastas tāda savstarpēja dalīšanās, tas viss ir jāveic atbilstošā pareizā kārtībā. Mēs pakāpeniski virzamies uz fiskālo savienību, bet fiskālā savienība nevar sākties, ja pastāv pārvedumu sabiedrība. Tātad uz visu jāraugās tādā Eiropas Savienības pers perspektīvā. Dalību valstīm vispirms ir jādemonstrē savas spējas stāvēt uz savām kājām bez ārējas palīdzības uh, saņemšanas. Tātad tāda ir doma. Un arī attiecībā uz šo priekšlikumu es to gribētu teikt. Šis priekšlikums, kā arī daži citi, jāsaka, ir diezgan tāds vietas, bet to ir jāizvērtē tādā attiecīgā kārtībā, secībā, nevis vienkārši raugoties eh, tādā izrautā kontekstā. Paldies! Un tagad turmes kungs no Alda grupas. Paldies! Paldies, dragie kungam! Es runāšu angliski. Tātad pirmais jautājums. Kā jau jūs uh, atzināt, uh, Spānijas bankām aizdotā nauda nav saņēmusi reālo ekonomiku, lai risinātu krīzes apstākļus ģimenēs. Kas būtu darāms, lai nodrošinātu šo monetārās politikas uh, līdzekļu sadalīšanas mehānismu Spānijā. Otrais jautājums. Runājot par rekapitalizāciju Spānijas bankās ar Eiropas Savienības publisko finansējumu. Kāda ir Eiropas Savienības nosacījumi, lai piespiestu banku to slēgt? Un trešais jautājums, turpinot Filipa Lambēra uzdoto jautājumu par caurskatāmību. Kad ECB publicēs uh, savas uh, valdes, eh, savas padomas sanāksmes eh, protokolus, kā jau to dara Šveices. Eh, apvienotās karalists un dažu citu valstu bankas. Paldies, dragie kungs, saka par šiem jautājumiem. Pirmais jūs jautājums. Ar jūsu laipnu atļauju es varbūt jūsu jautājumu padarīšu vēl vispārīgāku. LTRO ir eh, pakļaut kritikai dažādu iemeslu pēc. Pirmā ir jūs tā netiešā kritika, ko jūs paužat tā ļoti laipni, bet eh, kā nu, tas ir, ka šie līdzekļi nav saņēmuši uh, reālo ekonomiku, kāpēc nevar prasīt, lai bankas darītu kaut ko, lai naudu, ko tās aizņemas pat tik lētu likmi no Eiropas centrālās bankas, lai šī nauda nonāktu reāli ekonomikā. Tā tad tā ir viena kritika, ko saņēmām. Uh, Otra kritika, jāsaka, bija gandrīz gluži pretēja. Mm, nedrīkst. Jūs nevarat pirkt pat aizno obligācijas, un tāpēc jūs dodat viņām lēti naudu, un tad viņas var uzpirkt valdības obligācijas. Tātad, zināmā mērā, jūs apeit kaut kādus līguma pontus, kas aizliedz monetāro finansēšanu. Kā jūs redzat, abi kritikas aspekti ir kļūdaini, tā ziņā, ka mēs varam norādīt, ko bankas drīkst darīt ar līdzekļiem, ko tās saņem no Eiropas centrālās bankas. Tātad mēs norādām bankām, ko viņas var darīt ar šiem līdzekļiem. Uh, we, uh, national... Bet tas viss ir ļoti sarežģīti. Nacionālā līmenī es nedomāju, ka būtu vēlams to darīt, it īpaši attiecībā uz tālāku nākotni. Bet eiro zonas līmenī to ir grūti izdarīt. Un tas nav vēlams arī ilgtermiņā. Varbūt, ka būtu labi, ja to varētu izdarīt īstermiņā, bet, kā es teicu, ilgtermiņā tas nebūtu vēlams, un es varu dot konkrētu piemēru. 70. gados, piemēram, Itālijā bija iekšējā kredīta koncepcija. Tātad, ka tā ir torte, un centrālā banka nolems, cik daudz aizies uh, valdībai par subsidētām likmēm, starp citu, cik daudz uh, kredīta būs privātam sektoram, cik liels šis tortes gabals aizies kādai citai pusē. Tātad šī sistēma radīja nepietiekam kapitalizētas bankas, kurām nācās aizdot sliktiem, nestabiliem klientiem, uh, tad politizējās kredītu piešķiršanas process un gal galā radās inflācija 20%. Mēs esam tam izgājuši cauri, un es nedomāju, ka tas būtu tāds ilgspējīgs veids, kā darboties ilgtermiņā. Bet pat ja mēs šādu ceļu izvēlētos, tad nepieciešama spēja uzraudzīt atsevišķas eirozonas bankas. LTRO bija vairāk kā sure 800 bankas, kas aizņēmās no mums, un lai nodrošinātu, ka šie līdzekļi aiziet attiecīgajā virzienā, un jāsaka, tas ir ārkārtīgi grūti. Un vēl viens komentārs. Šī doma, tā teikt, iejaukties tajā procesā, ka DCB aizdod bankām naudu, tā nebūtu vēlama. bet tā būtu iespējama tad, ja LTRO neaiziet kredītiem visās valstīs, bet tā tas nav. Dažās valstīs bankas, kuras ir aizņēmušās no Eiropas centrālās bankas, faktiski aizdod, izdod kredot, kredītus reālai ekonomikai, MVU, firmām un tā tālāk. Dažām valstīm, jāsaka, rezultāts nekāds nebija, un ir citas valstis, kurās šis process sakrita ar tādu ļoti strauju kredītu ņemšanas samazināšanos. Dažās valstīs ir grūtāk mobilizēt kredītu izsniegšanu. Vēl viens aspekts. Ir valstis, kurās ir nepieciešams, lai bankas nodrošinātu šo sviras efektu, jo tām ir tik daudz eh, sliktu aktīvu bilancēs, un šie aktīvi ir jālikvidē. Un dažkārt šādos gadījumos praktiski nav līdzekļu, kas aizietu reālai ekonomikai, un ir nepieciešama šī līdzsvarošana. Arī tāpēc tas ir grūti, jo valstis reaģē atšķirīgi uz vienu un to pašu darbību, bet mēs kaut ko esam darījuši, lai līdzsvarot šo negatīvo. Esam centušies palielināt iespējamību, ka aizņemšanās no ECB, ka šis aizņēmums tik tiešām aizies reāli ekonomikai. Esam uh, paplašinājuši mm, atbalsta tiesības nosacījumus, lai varētu saņemt līdzekļus no ECB, un esam paredzējuši tieši to, mēs esam ļāvuši bankām izmantot kredīt prasības. Tātad bankas aizdod privātam sektoram un nodrošina to, kā ķīlu, lai varētu aizņemties no ECB. Tātad tagad bankas zina, ka, ja tās aizdod privātiem sektoram, tad šim sektoram būs papildus nodrošinājums, lai aizņemtos no ECB. Tātad šādu lietu mēs esam sākuši izmantot. Protams, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem par risku, ko ECB uzņemas. Jā, priekšsēdētāji saka, jums bija vēl jautājumi, kā jūs varētu piespiest uh, bankas uh, pārsauktu darbību un par šo protokolu publicēšanu. Jā, paldies. Uh, saka, um, Centrālās bankas prezidents, es laikam atbildu visilgāk uz jautājumu, ko es vislabāk pārzinu. Tātad, kā varētu piespiest bankas pārtraukto darbību šobrīd? visās valstīs tas ir process, kas ir pirmām kārtām valsts valdības rokās un otrām kārtām uzraudzības struktūras kompetencē. Tradicionāli process ir tāds. Nacionālais uzraugs izvērtē faktu to, ka konkrēta banka vairs nav dzīvot spējīgs uzņēmums ar uh, nākotni, un tad valdībai ir jāredz, ko darīt, jo bieži vien šī bankas slēgšana ietekmē Nacionālās valdības budžetu. Un tāpēc tas ir kopīgs process. Tātad šis dalībvalsts uzraugs parasti dod signālu valdībai, tai valdības struktūrai, kas nodarbojas ar banku, kas šo banku nepieciešams slēgt, un tad valdība attiecīgi darbojas. Tālāk, kāpēc mēs nepublicējam protokolus, sēžu protokolus? Tas ir jautājums. Šāron, jūs droši vien varat būt liecinieks, ka šis jautājums tiek uzdots jau no Eiropas centrālās bankas pašdarbības sākuma. Katrā ziņā mans priekšgājējs ir saņēmis šo jautājumu. Es esmu pārliecināta arī, saka Šērons uh, sēdes vadītāji, ka es esmu uzdevusi šo jautājumu. Jā. Tas man tika uzdots arī uzklausīšanā, pirms es tiku nozīmēts savā amatā. Ir vairāki pamatoti iemesli Mēs atrodamies Eirozonā, nevis atsevišķā valstī. Gribam saglabāt pēc iespējas katra pārvaldnieka neatkarīgumu. Pārvaldnieki, tad, kad viņi sēž šīs pārvaldnieka padomas sēdē, viņam priekšā nav rakstīts Bundesbanka vai Banka d'Itālija, viņiem katram ir savs vārds, viņi darbojas katrs savā personīgā kapacitātē, tātad zināmā mērā. Uh, Protokolu nepublicēšana aizsargā šo procesu un šo pārvaldnieku neatkarīgumu. Tāpat arī jautājums par komunikācijas stratēģiju, kas ir dažādām centrālajām bankām. ASV un apvienotajā karalistē, piemēram, stratēģija ir tāda, ka publicē protokolu un tiek norādīts, ka procentu likmes paliks, teiksim, tādā un tādā līmenī nākamos trīs gadus. ECB gadījumā komunikācijas stratēģija ir atšķirīga, bet nemazāk caurskatāma. Tur notiek tā. Mēs norādām, ka mūsu prioritāte ir cenu stabilitāte, vidēlāka termiņā visā Eirozomā parādīts, ka uh, inflācijas rādītājiem tie ir jāpadara pēc iespējas stabilāk un tad mēs ļaujam tirgiem pašiem secināt, kas attiecīgi tiem būtu jādara attiecībā uz procentu likmēm un uzraudzību. Tātad tie ir divi atšķirīgi komunicēšanas veidi, bet mēs katrā ziņā pārdomāsim jūsu idejas un ierosinājumus. Paldies! I'm sorry. Oh, that... Oh, yes, I'm sorry. Sorry, well, Sharon. Atvainojos. Eh, Dragī kungs piemetina, es gribēju teikt, ka es ļoti bieži uzstājos preses konferencēs un bieži vien eh, preses konferencē, jūs arī starp rindiņām preses konferencē teiktajā varat nolasīt sēdes protokolu. Es esmu nedaudz nobažījusies, ka Langenkungs uztraucās par to, ka e, mēs pārāk ilgi runājam, bet e, es gribēju pavaicāt, saka Langenkungs, vai liberāļiem tiek e, dots divreiz vairāk laika nekā pārējiem deputātiem, vai kā tas viss tiek organizēts? priekšsēdētāja atbild, bet es neskaitu, cik daudz laika tiek izmantots atbildēm, un patiešām Žāns Pols uh, uzdeva jautājumu, tas nebija, uh, netika atbildēts pilnībā, tad man vajadzēja dot vēlreiz ar Dragī kungam, un tad Udo jautājums netika atbildēts. Nu tā tas vienkārši notiek. Un tagad man kaut kas ir jādara, un es to nedaru visai bieži. Man ir jāizmanto sev pienākošās pilnvaras. Vai jūs varētu komentēt, kas notika īrijā, kad viņi uh, prasīja, kāda atbildība ir jāuzņemās LTRO, un jūs teicāt, ja banka tiks uh, slēgta, uh, tad uh, jums būs jādodas pie šīs valsts valdības, bet kas tad notika, piemēram, ECB gadījumā? Paldies! Es sākšu ar atbildi uz otro jautājumu, un īstenībā tas ir ārkārtīgi svarīgs. ņemot vērā bankas rezolūciju un ko uh, izmaiņas bankā varētu nodarīt valsts budžetam, protams, mums ir uh, jādodas uh, pie valdības, runājot par plānoto bankas slēgšanu. Ja ir uh, lemts, eh, ka banka vairs nav pietiekami likvīda, tad, protams, eh, banku var izlemt slēgt, bet kurš tad eh, uzņemsies par to atbildību, kā to atrisināt, kā mazināt šo finanšu slogu? Ja tā ir banka, kas darbojas vairākās valstīs, īstenībā vairākām valstīm būs jāizlāp šie budžeta caurumi, kas radīsies bankas bankrota rezultātā. Tālāk par naudas izmantošanu. Šķiet, eh, īrijā viņiem bija eh, līdzīgs gadījums. Es saprotu, ka man jāizsakās lakoniskāk, saka Dragī kungs, vai nē? Mēs pie tā noteikti varam atgriezties, saka Bols kundze. Tagad došu vārdu kādam no zaļo uh, deputātiem. Protams, es saprotu, Werneram Langenam nepatīk, ja priekšsēdētāji pat uzdod jautājumus. Nu labi, tad dosim vārdu runātājiem Eikhauta kungs. Ja mēs runājam par banku savienību, es gribu vēlreiz pie tā atgriezties. Jūs teicāt, ka tas e, ir viens no galvenajiem risinājumiem krīzes situācijā, un jūs teicāt, ka jūs e, darbojaties ļoti caurskatām. Es ceru, ka jūs varēsiet paust arī pietiekami skaidru nostāju par uh, uzraudzības mehānismu. Es īsti nevaru saprast, kā mēs varam nodalīt tās bankas, kas darbojas Eirozonā, no tām bankām, kas nav Eirozonas valstīs. Uh, Vai jūs varētu nedaudz sīkāk eh, par to pastāstīt, kā tad darbosies šī visa Eiropas uzraudzība, jo bankas jau ir atšķirīgas? Protams, banku savienībā uh, nav tikai uzraudzības mehānisms, tādēļ ir jābūt tādam um, glābšanas fondam un ņemot vērā pašreizējos um, priekšlikumus, 80 miljārdi ir paredzēti 2023. gadā, no ar to varēs knapi izglābt tikai vienu banku un depozītu garantiju schēmu bloķē dalību valsts. Mēs varam te dzēsēt muti, cik vien mums tīk runājot par uh, banku savienību, bet bieži vien priekšlikumi nāk pārāk vēlu, dalību valsts tos bloķē, nu ļoti jauki, ka esat tik optimistiski noskaņots, bet vai pat tiešām mums ir pietiekam daudz naudu, lai varētu arī ieviest šīs depozīta garantijas schēmas, varbūt tie ir tikai tukši vārdi. Paldies, turpina, dragī kungs, domāju, ka īstenībā. Uh, Taisnība ir kaut kur pa vidu. Samitā pirmo reizi uh, mēs mēģinājām uh, šo karkasu priekšlikumu nedaudz apaudzēt arī ar miesu. Un īstenībā jūsu jautājumi ir ļoti trāpīgi. Man vajadzētu uz tiem atbildēt. Es nezinu, vai uz to var atbildēt nekavējoties uh, vai vēlāk. Īstenībā tas jau ir kas pavisam pilnīgi cits. bet mums noteikti vajadzētu censties panākt pēc iespējas vairāk, balstoties uz spēkā esošajiem līgumiem. Līdz, uh, bankas, uh, līdz gada beigām mums ir jāizstrādā banku savienības koncepcija. Protams, tā nebūs paprātām visiem, tā nebūs perfekta, bet mums ir jāsaprot, ko mēs varam panākt tieši tagad ar mūsu rīcībā esošiem instrumentiem. vai eh, šī savienība vairāk patiks jums vai, teiksim, man. Eh, mēs te nedomājam par izpatikšanu kādai pusē, bet par to, kā sasniegt nosprostos mērķus un darīt to pēc iespējas ātrāk, nevis vēlāk. Un, protams, jāparūpēs, lai uh, arī kapacitāte būtu pietiekama. No otras puses, mēs taču varam to vilkt bezgalīgi garumā, Citi saka, vispār nesāciet strādāt pie šīs struktūras, tā jau no paša sākuma ir paredzēta uh, neveiksmē, mums būs jāgroz valstu konstitūcijas, mums būs jāgroz līgumu un uh, gal galā mēs nekad negūsim panākumus. Bet tirgiem ir nepieciešama kaut kāda stabilitāte, un viņi gaida mūsu lēmumus, gaida tos izmisīgi, bet uh, ar mūsu pieņemtajiem lēmumiem vien nav gana. Uh, Tādēļ mums ir jāpiedāvā pietiekam ambiciozs, bet tajā pašā laikā pragmatisks priekšlikums. Tātad vienosimies par kaut ko, kas atbildīs pašreiz spēkā esošajam juridiskajam pamatam. Protams, nezaudēt savus ambīcijas. Paldies! Paldies! Tagad Veners Langens, ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jā, nu es šeit eh, īstenībā negribēju pārmest neko Dragī kungam par to, ka viņš atbild ilgāk uz jautājumiem nekā paredzēts, jo liberāļi vienmēr uh, izsakās ilgāk nekā paredzēts. Tālāk, runājot par ECB neatkarību, tas ir atrunāts līgumos, un pēdējo mēnešu laikā jūs pierādījāt, ka ECB neatkarībai, uh, neatkarībai nevajadzētu iet roku rokā ar tādu politisku neizlēmību un uh, ehm, e, e, atbildu uz Filipa Lamberta jautājumu man īstenībā pārsteidz. Mēs esam jūs ievēlējuši un e, mēs esam apmierināti ar jūsu darbu. Un Pērešas kundze jau pirms desmit gadiem uzdeva līdzīgu jautājumu un ECB politika monetārajā jomā ir ļoti jauka. Jā, tā man tas tika pārtulkots, saka Langenkungs, atbildot uz izsaukumiem no zāles. Angļu valodā tas uh, izklausījās tieši tāpat. Man ir divi jautājumi. Pirmais par banku uzraudzību. Jā, mēs pieprasījām, lai banku uzraudzība būtu stingrāka. Padome nebija ar mums viens prātis, bet uh, eh, Sāvas kungs mēs neprasījām banku savienību, mēs prasījām labāku uzraudzību. Un Vācijas valsts banka uh, uzdeva vietējam uzraugam eh, šo uzraudzību veikt, bet uh, padomu tomēr to nepamatoja. Padomu neatbalstīja šādu priekšlikumu. Uh, Es gribēju pavaicāt, eh, kādēļ tad šāda problēma vispār radās. Otrām kārtām jūs eh, runājat par Spāniju, Portugālu, Īriju, nepieminējāt Kipru, Grieķiju un Sloveniju. Ko jūs domājat, eh, kas varētu tālāk notikt Grieķijā? Tālāk runājat par banku rekapitalizāciju. Ir konkurences tiesības, Societe Generāla, Bavārijas valsts banka, Belfijus. Uh, Kā tad notiek tie pietiekami hrestomātiski piemēri? Kā tad var notikt eh, banku rekapitalizācija, ņemot vērā konkurences likumu? Jo, protams, tas ir konkurences komisāra pārziņā. Paldies! Uh, well, thanks for your question. Paldies! Protams, arī uz jūsu jautājumiem nav vienkārši atbildēt, jo process ir tikai pašā iesākumā. Mēs izmantojam terminu banku savienība. Varbūt mums vajadzētu drīzāk runāt par finanšu tirgu savienību. Jo īstenībā tāda ir šī procesa būtība. Tiesa, e, ka dažām valstīm ir grūti samierināties ar e, finanšu tirgu savienības e, principu kā tādu, runājot gan par depozītu garantijas schēmām, gan arī par šo uh, glābšanas fondu. Es gribēju teikt, mums ir jābūt pēc iespējas pragmatiskiem, ņemsim vērā to, ko varam veikt nekavējoties, proti ieviešot stingrāku uzraudzību un kādu un ko mēs varam darīt ar šo krīžu risināšanas fondu, kā mēs gribam to finansēt, vai to finansēs nozare vai, piemēram, valdības. Nu, varbūt mēs varētu to finansēt, izmantojot eh, finanšu transakciju, finanšu darījumu nodokli. Un tālāk, kā vislabāk garantēt eh, depozītu atmaksāšanu? Īstenībā šeit eh, diskusijas ir ievirzījušās tādās kā krustcelēs. Mēs tikai nesen pielāgojām direktīvu, kas ir saistīta ar nacionālajām depozītu garantiju schēmām. Bet mums ir jāatcerās arī secīgums. Pie DGS mēs nevaram strādāt atrautā veidā. Šeit ir jābūt arī apusējības principam. Un īstenībā tas būs tikai pēdējais ķieģelīts šajā finanšu tirgu savienības ēkā, nevis pirmais ķieģelīts pamatā, fundamentā. Mums, protams, ir arī jāatrod tādas uh, vienošanās struktūras, kas no vienas puses saglabās ECB monetāro neatkarību, lemjot par monetāro politiku. Uh, un no otrs puses jāparūpējas par stingru un efektīvu uzraudzību un arī par tādu uzraudzību, kurā ņemtu vērā e, tos labos e, efektus e, vai ieguvumus, ko piedāvā dažādas sinerģijas, ņemot vērā to, ka daudzi pārvaldē sēdošie vienlaicīgi ir arī uzraugi. Paldies! Paldies! Vai jūs gribat vēl atgriezties? Par uh, konkurences likumu, jā, uz to jautājumu jūs vēl neatbildējāt. Jā, atbilde. Visi pasākumi, kas ir ieviesti sākot ar 2008. gadu, lai uh, rekapitalizētu banku vai lai garantētu to, ka bankas uh, nebankrotēs, ir notikuši saskaņā ar antitrusta noteikumiem komisijā. recapitalization to be exact. Tas ir noticis saskaņā ar antitrusta jeb pret monopolu normām. Mēs eh, tātad šeit divriteni no jauna esam izgudrojuši. Paldies, un tagad Antolīns Sančes Presēdo. Paldies. Es gribēju teikt ka Van Rompēja kunga piedāvātajos secinājumos eh, es ļoti uzmanīgi izlasīju arī tās daļas, kas attiecās uz šo finanšu savienību. Un, protams, mums jārunā gan par institucionāliem, gan par ekonomiskiem jautājumiem, bet ņemot vērā pašreizējo situāciju, Daudzi apgalvo, ka ir nepieciešama spēcīgāka ECB. Mēs esam dzirdējuši, eh, ka ir jāparūpēs, lai ECB būtu vairāk eh, piesaistīta eh, kopienas metodē, lai tai būtu vairāk instrumenti, lai banka varētu labāk veikt savus pienākumus. Tālāk par rekapitalizāciju par dažādu finanšu institūciju rekapitalizāciju. Protams, šādiem pasākumiem ir jābūt eh, saskaņotiem ar uzticības atjaunošanu un valsts finansējumu garantēšanu stabilitāti. Protams, pie tā tiek strādāts, ir izveidots eh, saprašanās memorands ar Spāniju. Varbūt būtu veiksmīgāk, ja finansējums tiktu izmantots kreditēšanai. nevis finansējot citus kreditorus. Varbūt ir jāizveido tāds mehānisms, kas būtu pakārtots kredīta izsniegšanai. Runājot par valsts finansējumu, ir eh, jāsaprot, ka gan privātais, eh, gan valsts parāds nodara lielu eh, kaitējumu valsts izaugsmē. Uh, Tādēļ eh, arī uh, privātie parādi ir jākontrolē stingrāk. Un uh, mēs dzirdējām domu, ka varbūt uh, šogad tādu mehānismu nevarēs īstenot, un tad es pavaicāju, vai tas varētu būt īstenojums pēc gada, uh, un man teica, ka nu nē, vēl skaidru atbildu nav mm, iespējams sniegt, nu cik ilgu laiku tad tas prasīs. Paldies, jūs jau arī uzdevāt vairākus jautājumus. Ja mēs runājam par šo duālo mandātu, uh, kas notiktu, ja ECB nevis tikai ietekmētu uh, cenu stabilitāti, bet varētu arī uh, konkrētā veidā ietekmēt izaugsmi un darba vietu radīšanu, kā piemēram Amerikas uh, Federālā banka. Bet es jau gribēju jums atbildēt, ja ar vienu mandātu mums jau ir pilnas uh, rokas darba, un ja mūsu mandāts būs paplašināts, tad īstenībā mēs gandrīz vairs nevarēsim normāli strādāt. Tālāk, lielās atšķirības starp dažādu institucionālo arhitektūru ir tādas, ka ir ieviestas ilgspējīgas izaugsmes tradīcijas, kas balstās uz cenu stabilitāti. Ko mums nozīmē cenu stabilitāte? Cenu stabilitāte ir galvenais pīlārs, kas balsta izaugsmi. Mūsuprāt, inflācija Es tagad domāju par tādu eh, pastāvīgu inflāciju. Protams, tā nelabvēlīgi ietekmē gan eh, sabiedrības dzīvi kopumā, gan arī ekonomisko izaugsmi. Eh, vaļsirdīgi sakot, inflācija pagaidām vēl nav bijusi tik kaitīga. Pat pirms eiro ieviešanas dalībvalstis kas izmanto šādas tradīcijas, iespējams, bija lielāks ieguvējs nekā tās, kas tās neizmantoja. Protams, mūs zināmā vērā sasaist līgumos teiktais, bet arī esam guvuši pietiekam daudz mācību pagātnē un ņemot vērā pašreiz institucionālo struktūru, uzskatām, ka mums ir piešķirts pareizais mandāts. Nu, varbūt tas nav pārāk ideāls un es neapgalvoju, ka tas ir pats labākais risinājums, bet domāju, ka tas varbūt ir racionālākais risinājums. Otrais jautājums ko uzdevāt. Vai eh, finansējumu nevarētu labāk izmantot, eh, finansējot kredītus, eh, nekā, piemēram, palīdzot bankrutējušu banku kreditoriem? Domāju, ka jautājums ir ļoti trāpīgs. Kā uz to atbildēt? Mums ir jānodala tādas bankas, kas nav dzīvotspējīgas, kas ir jāklapē ciet no tādām bankām, kas īstenībā var vēl izķepuroties. Es domāju, ka uzraugiem, valdībām un ECB ir jādomā par um, to, lai varētu novilkt tādu treknu svītru starp abām, abiem banku veidiem, tātad dzīvot spējām un tādām, kam vairs nav nākotnes. Ja mēs runājam par um, Eiropas stabilizācijas mehānismu, tas varēs sākt darboties tikai tad, kad būs izveidots arī uzraudzības mehānisms. Protams, tas prasīs zinām laiku, un es nekad neesmu progresējis, cik daudz laika tas prasīs. Pēdējā Eiropā domē es teicu, ka varbūt ir uh, labāk strādāt rūpīgi, visu izdarīt pareizi, nekā tikai strept karstu, tādēļ, ka laiks mums minus papēžiem. Protams, mēs nedrīkstam ilgi kavēties, bet nevajadzētu lietas sasteigt. Es jums gribēju pateikt, ka varbūt nemaz. Uh, šis eh, termiņš nav tik milzīga problēma. Ja bankas ir eh, jārekapitalizē un ESM vēl nedarbosies, tad mēs varēsim bankas rekapitalizēt pateicoties stabilitātes instrumentam. Protams, tas palielinās eh, valstu parādus, bet tas būs tikai tāds pagaidu risinājums. Jo Tad, kad spēkā stāsies Eiropas stabilizācijas mehānisms, tas aizvietos valsts parādu ar ESM līdzekļiem. Mēs strādājam vaigas viedros, mēs gribam atrast labākos risinājumus, bet gribam atrast tāds risinājums, ka tiešām būs dzīvot spējīgi. Paldies! Mm. Tūki mums ir atvēlējuši nedaudz vairāk laika, nekā paredzēts, saka priekšsēdētāji, tad, tad došu vārdu runātājiem, varbūt viņi varētu būt disciplinētāk un nerunāt tik ilgi, un tagad ETP grupas vārdā Diego Fejo. Obrigado, Sharon. Paldies, Šaron. Priekšsēdētāji, kungs. No sākuma vēlos jūs apsveikt. Jūs pieminējāt eh, vairākas eh, īstermiņa problēmas. Īstermiņa problēmas, kuras ir eh, saistība, saistītas ar uzticamību un vajadzību izdarīt spiedienu uz valstu obligācijām. Un to visu paturot prātā, ir ierosināt vairāki risinājumi. Es vēlos zināt, kāds ir jūsu viedoklis par vienu no šiem risinājumiem kas nav eiro obligācijas, eh, eh, kas nav arī eh, tad, tad, kāds cits risinājums. Tas ir tis definēts kā European Save Bonds. Tā ir iespēja apvienot parādus no dažādām valstīm, dalībvalstīs, sekundārajos tirgos. Un šīs obligācijas pēc tam var pārdot Un līdz ar to nebūtu nekādas izmaiņas līgumā veicams. Tas būtu ir ekonomisks risinājums, nevis politisks. To var ieviest pakāpeniski un tādējādi būtu mazāks risks. Es vēlos tikai zināt, vai jūs eh, zināt, ka ir šāds ierosinājums. Un vai jūs prāt, šāds risinājums varētu uh, būt tikt uh, pieņems no Eiropas eh, centrālās uh, bankas puses, un ko jūs par to domājat? Un tad saistībā ar ilgtermiņa pieju attiecībā uz politisko savienību, kādas konkrētas idejas jums ir par to, kādā virzienā mums vajadzētu virzīties? Paldies! Um, I'm, I'm not sure I... Es neesmu droši, vai esmu sapratis jūsu ierosinājumu minēto. Jāatzīst, ka es tiešām nezinu par šo ierosinājumu, cik es sapratu no jūs teiktā. Vēlētos teikt, ka, ja tajā ir kāds šis te um, apusējības elements, tad iespējams jūs man, man to varētu paskaidrot uh, pēc šīs sanāksmes tad es varētu labāk uh, atbildēt uz jūsu jautājumu. Attiecībā uz politisko savienību ir ļoti grūti pateikt, uh, ka mēs skatāmies uz visu tad, situāciju da, daudzgadu perspektīvā. To var darīt tikai labākie politiķi. Tomēr mums ir jāatgriežas pie šiem četriem pamatelementiem. Mēs uh, virzāmies finanšu savienības virzienā, un tas nozīmē, ka būs zināms suverenitātes zaudējums. Mēs runājam par pāraudzību centralizāciju, mēs runājam par kopīgiem Eiropas fondiem. Ļoti uzmanīgi, tomēr mēs esam sākuši arī par tiem runāt. Attiecībā uz ekonomisko savienību mēs runājam par to, ka kopīgi ir jāinvestē nauda, lai Eiropā tiktu garantēta izaugsme. Mēs runājam par struktūrālām reformām, eh, kurās būtu lielāka Eiropas eh, pārvaldība. Un tas eh, atkal nozīmē, uh, to, ka pakāpeniski tiek zaudēta nacionāla suverenitāte. Un tas pats attiecās arī uz fiskālo savienību. Līdz ar to visi šie te soļi, kuri eh, tad, tad eh, tie tiks eh, jālīdzsvaro un būs jāuzņem lielāka politiskā atbildība kopienas līmenī. Un es tiešām nevaru teikt, kā šis process arī izcināsies. Tomēr es jau tagad varu redzēt to, ka tad, kad mēs eh, veicinām progresu visos šajos četros uh, pamatelementos, mēs. Uh, tas nozīmē, ka būs cita politiskā konfigurācija, nevis tāda, kāda pastāv šobrīd. Paldies! Tagad no S un D grupas uh, Saimon Kungs lūdzu. Simon Kungs lūdzu. Priekšsēdētāji gribēju uzdot divus jautājumus. Jūs teicāt, ka tas ir ļoti būtiski, lai varētu izveidot banku savienību. Tātad pirmām kārtām depozīta garantijas schēmas eh, un noguldījuma garantijas schēmas. Ko piedāvāja Eiropas komisija, ja tiek runāts par ieguldījumu eh, garantijām, tika eh, runāts par 1,5% atmaksājumo garantiju. Uh, Un Eiropas komisija teica, ja būs milzīga banku krīze, tad īstenībā ar šo finansējumu nebūs gana. Tagad Eiropas komisija uh, krīžu risināšanas uh, piedāvājumā piedāvā 0,1%. Un tādā veidā dalību valstis varēs naudu, kas ir paredzēta, lai garantētu noguldījumus, izmantot arī krīžu risināšanas fondam. Tā vajadzībām tas atbilst arī padomes sarunu pozīcijai, un padome teica, ka vairāk par vienu procentu eh, varētu ka eh, gan eh, krīžu risināšanas fonds, gan garantijas noguldījumiem nevarētu pārsniegt vairāk par 1%. Ja tiktu garantētas tikai divas trešdaļas no šī finansējuma, lai varētu izmaksāt naudu eh, noguldītājiem, ja mēs runājam tikai par vienas bankas sabrukumu, kā tas varētu garantēt stabilas garantijas eh, mūsu noguldītājiem un palīdzēt arī lielu banku bankrota gadījumā. Gribēju dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums, ņemot vērā to, cik daudz līdzekļu ir paredzēts, lai varētu piešķirt garantijas noguldītājiem un risināt arī krīzi. Uh, Un ņemot vērā piedāvātos skaitļus, vai jūs šeit nesaradzat risku, ka neskatoties uz banku savienības izveidi, mēs tomēr nevarēsim nonākt pie finanšu marku stabilitātes, jo piedāvātais finansējums diez vai garantēs kaut kādu uzticību mūsu noguldītājiem. Paldies! Are... Es domāju, ka jūs pieskarāties tādam jautājumam, kas nav uzreiz uh, paskaidrojami. Un tātad uh, saistībā ar šiem četriem pamatelementiem un uh, ilgtermiņa perspektīvu. Šis viss process uh, sāk arī izcināties. Ir komisijas uh, priekšlikums par garantijām, un pamatā tas uh, tika izveidots jau pirms vairākiem gadiem, un, tas, un bija nepieciešams ilgs laiks, lai visu apdomātu. Un um, šī priekšlikuma ideja ir tātad, uh, tāda, ka pamats ir valsts un mērķis ir harmonizēt uh, garantijas valstu līmenī. Valsts līmenī. Es domāju, ka tas ir pilnībā pieņemams priekšlikums, bet tajā pašā laikā Finanšu tirgus savienība uzskata, ka mums ir nepieciešams kaut kas uh, kopīgs. Kaut kas tāds, kas neliktu dažu valstu pārstāvjiem domāt, ka viņu nauda ir e, izmantota, lai finansētu kopīgu schēmu. Jo ir nacionālās e, schēmas, kuras ir pilnībā finansētas, un ir tādas e, schēmas, kuras nav finansētas. Un e, komisijas e, priekšlikuma mērķis e, bija ieviest kārtību šajā situācijā. Tā ka no vienas puses ir viens process, kas risinās Eiropas līmenī, bet no otras puses ir direktīva, kur ir diezgan precīza savu mērķu noteikšanā. Un gal galā ir arī jūsu jautājums, kāds ir pareizais izmērs. Un es uzskatu, ka par to būs daudz jādomā, kāds ir pareizais apjoms, uh, tātad apvienojot nacionālās schēmas, Eiropas schēmas, bet kā jau es iepriekš teicu, ir pārāk agri uh, uzskatīt, ka tā ir mūsu galvenā problēma. Mums ir nacionālās schēmas, ir labi, ka mēs ieviešam tajās kārtību, ir labi, ka mums tās ir. <clears throat> un tas būtu, un tad viss, kas nāk no Eiropas, uh, ir trešajā vietā. Uh, Tad pirmā lieta ir pār, eh, pārvaldība, otrā lieta ir parāds, tad, tad ir, ir eh, tad, problēma risināšana, un trešās, eh, trešā lieta ir garantijas. Bet es domāju, ka tad, tad ir galvenais garantēt nepieciešamo apjomu. Tad ir priekšsētāji. Mums ir 0,5 triljonu pārpalikums no garantijām. Un mm, līdz ar to var rasties katastrofāls situācijas - 60 uh, miljoni, miljārdi, un par to mums ir jādomā, kā mēs varētu uh, Eh, tātad eh, izveidot šo te um, problēmu risināšanas fondu, bet tā apjoms parā, palīdzētu risināt problēmas. Tas uh, nebija, nebūtu vienkārši. Pīter, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, tieši šādu jautājumu es uzdevu. Konkrēts priekšlikums 1,0% parādu risināšanas fondam. Uh, vai ar to ir gana. Un tāpat es gribēju dzirdēt konkrētu priekšlikumu attiecībā uz noguldījumu apdrošināšanu apmēram astoņus mēnešus padome visu laiku turpināja sarunas, jo Padome turpināja sarunas, bet eh, tā e, burtiski eh, nobremzēja pie šī viena procenta, runājot par nacionālajiem ieguldījumiem, un ko jūs piedāvājat, kāds ir papildinājums, un ko jūs domājat par šiem konkrētiem skaitļiem, par šiem projektiem. Paldies! thing that I can say at this stage, you would certainly think Es domāju, ka tad mēs jebkurā gadījumā domāsim par šo jautājumu un mēs sniegsim komitejai mūsu viedokli. Paldies! Es domāju, ka šī problēma ir tiešām sarežģīta, saka priekšstādāja Astrid, jūs nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs ir priekšgājējs un jūs pats. Es uh, esat darbojušies šī finanšu transakcija nodokļa kontekstā. Šobrīd mēs runājam par tādas pastiprinātas sadarbības starp deviņām dalību valstīm. Varbūt, ka Junker kungs vienmēr bija par šādu nodokļu, un tagad viņš ir teicis, ka Luksemburga pati nepiedalīsies šādā uh, Uh, sadarb pastiprinātā sadarbībā, tāpēc, ka ir iespējama delokalizācija, un jūs arī teicāt, ja jūs pareizi saprat, ja es pareizi sapratu, ka šie, šī nodokļa ieņēmumi varētu uh, tikt izmantot, lai dot līdzekļus uh, banku garantiju fondā. Vai tas būtu iespējams, ka uh, šis nodoklis tikai tiek iekasēts zināmās dalību valstīs, uh, kuras šos noņēmumus grib pašas uh, paturēt sev, lai līdzsvarot savu budžetu? Un otrs jautājums. Uh, Eh, tiek daudz runāts par eiro obligācijām, par, kā par veidu, kā risināt uh, krīzi. Iespējams, jā, tas varbūt tāds būtu interesants risinājums, bet uh, tas uh, nav kaut kāds brīnumains līdzeklis. Vēl nav pietiekami defini definēti nepieciešami nosacījumi eiro obligāciju izveidošanai. Ir nepieciešams domāt par kontroli, par uh, budžeta uh, uzraudzību dalību valstīs. Vai jūs nedomājat, ka Eiropas Savienība, uh, teiksim, padomē vai komisijā, ka būtu nepieciešams veto tiesības attiecībā uz uh, dalību valsts budžetu, kura neievēro, piemēram, savas uh, saistības un uh, nosacījums attiecībā uz deficītu un valsts parādu? Okay, uh, um... Attiecībā uz finanšu darījumu nodokli ierosinājums ir tāds, ka uh, tas tiks finansēts uh, ar uh, pa, um, mm, parādu risināšanas fondu, un tādā ziņā mums tiešām ir vairāk par to jādomā. Tad ir nodoklis. Nodoklis uh, tiek izmantots, lai radītu pado, par, problēmu risināšanas fondu. Un tad teikties tikai uz to valstu eh, bankām, kuras ir pieņēmušas šo te nodokli. Līdz ar to eh, piemērošanas problēmas nekurā eh, gadījumā neatkritīs, un um, finanšu darījumu nodoklis ir jāizveido tādā veidā, ka vai nu visas valsts ir iesaistījušās, un tā, ar, tā noteikti nebūs, vai arī tādā veidā, ka tikai dažas valstis ir iesaistījušās, bet tad tām ir jābūt drošām, ka tas um, ne, nenozīmēs uh, ražošanas pārcelšanu citām Eiropas vietām, līdz ar to tas ir jūtīgs jautājums, uh, tas ir potenciāls ienākumu avots. Un šos ienākumus var izmantot, lai uh, finansētu risināšanas fondu. Un tas eh, būtu um, labi um, nodokļu maksātājiem, kuri maksājuši nodokļus pēdējos 5-6 uh, eh, gadus. Uh, tad viņi maksājuši par uh, banku bankartiem. Attiecībā uz eiro obligācijām uh, tās būs uh, šī procesa pašās beigās. Un tad bija vēl viens jautājums par veto tiesībām. Tā ir daļa no fiskālā kompakta. Mums Tas ir jāievieš un iespējams es uz to pietiekam skaidri iepriekš nenorādīju. Ir diezgan lielā mērā skaidrs, ka nacionālās suverenitātes uh, dalīšana uh, pār nacionālā uh, līmenī ir ārkārtīgi svarīga jebkādam progresam ekonomiskā, fina, fiskālā ziņā. Uh, Um, progresam virz, virzē, virzībā uz uh, fiskālo savienību, tur jebkurā gadījumā būs kāds nacionāls suverenitātes zaudējums. Un tagad uzklausīsim divus pēdējos jautājumus kopā. Citādāk pēdējais jautājums pazudīs. Elīza un tad Gais. Elīza, lūdzu. Paldies. Paldies Priekšsēkungs, jūs esat teicis, ka risināšanas fonds ir jāfinansē pašām bankām, es tam varu arī piekrist par 100%. Tomēr situācija, kāda ir šobrīd izveidojusies, ir tāda, kurā likviditātes eh, problēmas eh, un eh, banku pieeja ESM e ir kļuvusi sarežģīta. Un līdz ar to bankas ir tiešām grūti atbalstīt. Tas nozīmē, ka ir nelīdzsvars eh, starp eh, to, ka tiek eh, glābtas valsts un privātā sektora bankas. Tātad šie abi sektori tiek atbalstīti dažādā līmenī. Ir sešpaka, ir fiskālais kompakts un ir ieguldīts liels, da, liels, liels darbs, un tagad vajadzētu uzklausīt ECB kādā veidā mēs varētu labāk aizsargāt eh, tad, eh, valsts sektora bankas, eh, jo tā nav mazākā no šīm problēmām. Tad vēl man ir jautājums par valstīm, kuras ir iesaistījušās trijotnes programmā. Portugālē šī programma tika pieņemta rūpīgi, un ir skaidrs, ka tā nav veiksmīgi darbojusies, tāpēc, ka šajā valstī ir tikuši veikti ļoti ierobežojoši pasākumi, ir iekšējā deflācija ekonomikas ietveros. Un eh, bezdarbs eh, ir virs 15%, un līdz ar to ir ļoti grūti veikt reformas īsā laika posmā. Un esmu uh, droši, ka jūs zināt, uh, ka sociāla situācija ir nu, nokļūst ārpus kontrols. Uh, Līdz ar to šīs valsts ir nokļuvušas šausmīgā situācijā, un vai ir iespējams eh, atzīt, ka eh, trijotnes pas pasākumi ir, nav bijuši pareizi un ka tie ir jāmaina? Iespējams, ka laika grafiks eh, ir jāpaildzina, lai pasākumi tiktu veiksmīgāk realizēti. Tāpēc vēlos jautāt, kā var tad risināt šos pasākumus trijotnes programmas ietveros? Mičelkungs, paldies! attiecībā uz uh, eh, EFSF e un ESM. Tātad uh, eh, īrijā uh, eh, saistībā ar IKP vēlētos uzdot jautājumu tātad, uh, par šo te uh, atbildību pēc paziņojumiem, kurus ir izplatījuši Eiropas Savienības, Eiropas Savienības padome, Eiropas centrālā banka, komisija, parlaments. Liekas, ka esam nonākuši tādā punktā, kad mēs eh, gaidām mm, kad notiks gala risinājums, vai Eiropas institūcijas ir pārāk vājas, eh, lai atrisinātu šo jautājumu, eh, šo problēmu, ko ir izraisījusi globalizācija, vai, vai ar mums manipulē, varbūt ir laiks uzsākt izmeklēšanu par to, uh, Eh, kurš eh, visu šo procesu vada. Iespējams, eh, ir jāiesaista Eiropas Savienības tiesas vēlos, lai tiktu panākta pārskatāmība. Un tad vēl ir šāds jautājums. Ja jūs nevarat teikt bankām, ko darīt ar likviditātes fondiem, cik il vēl ilgi Eiropas centrālā banka piecietīs uh, E, šādus e, netīrus e, darījumus saistībā ar hipotekāro kredītu jautājumiem, vai ECB centīsies piespiest finanšu institūcijas uzvesties ētiskākā veidā. Um, come to the to your second question. Attiecībā uz jūsu otro jautājumu, tad mēs varam runāt par šiem jautājumiem atsevišķi, jo es neesmu droši vai uztvēru dažas nianses. Es domāju, ka Portugāle ir tiešām veikusi lielu un veiksmīgu darbu. Ir tiešām skaidrs, ka Pastāv sociālā spriedze. Ir ļoti sarežģīta ekonomiskā situācija gan Portugālē, gan citās valstīs. Bet mēs par to esam jau vairāk kārt runājuši. Kā tad ir alternatīva? Atgriezties uh, uh, pie programmas un uh, tātad to pavājināt. Uh, tad, tad tirgi, tev, tirgi to uzskatīt par tādu kā atkāpšanos. Es domāju, ka tu, mums tomēr ir, ir apņēmīgi jāturpina iesāktais. E, un tātad īrija varēja atgrā, atgriezties e, tirgos pagājušajā gadā, un šie spredi e, īrijā ir daudz zemāki nekā divās citās valstīs. kurās eh, tad eh, vēl pirms diviem mēnešiem bija daudz zemāka sprēdi. Es tur tomēr redzu, zināms, priekšrocības. Ir skaidrs, ka situācija ir ļoti sarežģīta, tomēr fiskālā konsultācija, nu tās nevar izvairīties, un jo sevišķi nevar izvairīties no struktūrālām uh, reformām. Un pašreizējais tekošā konta deficīts samazinās, un tiešām ir redzams progress, un tāpēc es tiešām nevēlos teikt, ka mums vajadzētu pie kaut kā atgriezties, kaut ko pārskatīt, tāpēc, ka tagad mēs beidzot redzam pirmās progresa pazīmes daudzās no šīm valstīm, jo sevišķi īrijā un Portugālēm. Un tagad attiecībā uz šo te, eh, tirgu nepieņemamo eh, varu, nepieņemamo lielo varu. Man atklāt sakot, eh, nav nejausmas eh, tad, eh, par viņu dalībniekiem, bet tas, ko mēs esam redzējuši pēdējā pusotra gada laikā, tas liecina par to, ka daudzi investori no visas pasaules, kuri, eh, kuru mm, uzticība eiro mazinājās dažādu pasākumu uh, dēļ, kurus veica dalībnieki Eirozonā. Un viņu uzticamība samazinājās, tāpēc, ka tika pieņemta lēmumi uh, Eiropas un aptnēlas līmeņos. Un doma ir tāda, ka tā kā uh, tas ir ticis labots Eiropas un nacionāla līmenī, tad uh, investori atgriezīsies un atkal investēs Eirozonā. Uh, un ir viena laba zīme šajā eh, tā visā eh, situācijā. Pēdējā laikā tad noskaņojums eh, tirgū ir uzlabojies. Un pēdējā mēneša laikā nav, nav bijuši nekā tad, tiek vairāk ieguldīts eh, Eiropā. Un tas būtu jāaptur prātā. Jūsu pēdējais eh, jautājums savā ziņā, tas ir saistīts ar eh, man iepriekš uzdoto jautājumu par LTRO ieteikumu uz reālo ekonomiku. Diemžēl ir vairākas valstis, kuras um, kurām izdodas situācija atrisināt. Un viena lieta, kur aizmirst pieminēt, ka šobrīd eh, tad kredītu nosaka pieprasījums. Un šobrīd mēs nosakām visus apstākļus, eh, pēc kuriem Tas no, nu-, nozīmē, ka būs laiks, kad eh, tiks, eh, ņem, tiks, tiks ņemti vērā ļoti zemi, zemes procentu likmes un to negatīvā likme, un tas viss tiks, eh, tiks ietverts biznesa lēmumos. Mums nevajadzētu raudzīties uz to pesimistiski. Joprojām ir redzams tad, tad, tad neliela situācijas uzlabošanās Eirozonā. Un attiecībā uz pēdējo jautājumu Dažās valstīs, saka Mičelkungs, tātad eh, dažās eh, valstīs eh, bankas nosaka šīs procentu likmes, bet citas valsts to nedara. Un ir mazāki uh, uzņēmumi un kredītņēmēji, kuriem um, ir problēmas un uzveicētu izmantot visu mūsu ietekmi, lai mēs uh, palīdzētu šiem cilvēkiem, kuriem tas ir pārāk grūti. Es tam pilnībā vēl varu piekrist, mēs jau to iepriekš esam darījuši. Uh, Tomēr nevajadzētu aizmirst vēl kādu lietu, ka ir valstis, kurās eh, nacionālajā līguma nosacījumi mm, padara sarežģītu eh, šo te zemāko procentu likmju ieviešanu. Tad, eh, piemēram, da, daudzās valstīs procentu likmes tiek indeksētas dažādā apjomā, un līdz ar to procentu likme, kuru klients maksā bankai, šobrīd ir ārkārtīgi zema. Turklāt ir eh, arī dažādas komisijas, kādas tiek piemērotas klientam. Un daudzās valstīs eh, šīs maksas un komisijas eh, regulē un tad regulē pati valsts līdz ar to kopīgais apjoms ir daudz mazāk par to, ko eh, bankas var iegūt no eh, savas valsts uh, obligācijām. Un tā rezultātā uh, hipotekāro kredītu likmes ir dažās valstīs ir dramatiski pazeminājušās. Un, bet citās valstīs atkal tās nav, vispār nav mainījušās, un līdz ar to mums ir tas viss jāņem vērā. Tomēr es piekrītu, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai garantētu, ka uh, Eh, nauda, kas eh, tiek eh, aizņemta no ECB, tā tiešām sasniedz reālo ekonomiku, piemēram, MVU. Un tātad, attiecībās jūsu jautājumu, jūs varēsiet izskatīt šo jautājumu divpusējā veidā. Es domāju, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam atrisināt šo situāciju, kad sanāksme jau ir ievilkusies par 20 minūtēm. Tad eh, ir tāda interesanta lieta, ka īrijā eh, pārvaldītājiem ir jāsaka bankām, ko viņi eh, dara ar LTRO naudu. Un tas būtu ļoti interesanti, ja, šis, pas, ja, tas, ja šī prasība tiktu piemērota uh, visā Eiropā, kā tas tiek darīts arī kapitāla uh, regulēšanas direktīvā. Tomēr mēs saskaramies ar pretestību no padomas un komisijas puses. Un bankas man ir teikušas, ka uh, pieeja īrijā LTRO uh, Tātad viņi ir eh, izmainījuši uh, savu rīcību dēļ šī nosacījuma, un tas ir interesants jautājums, par ko mēs varam padomāt. Drāgie kungs, tātad vēlos pateikties eh, jums visiem par šo viedokļu apmaiņu. Tā bija ne tikai sarežģīta, bet arī ļoti simulējoša. Un pēc manas un man darbinieku izpratnes uh, jo daudz no jūsu viedokļiem tad ir ļoti svarīgi, un es nekad, tad, nekad neaizmilsīšu tādus uh, svarīgus vārdus kā ilgtermiņa vīzija. Uh, tad tas viss ir radies no mūsu viedokļu apmaiņām, un līdz ar to es jums tiešām varu sirsnīgi pateikties. Paldies, saka priekšādātāja. Tagad eh, būs desmit minūšu pārtraukums, eh, un tad eh, sagaidīsim Barņiekungu.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 Okay, everybody. Um, Kolēģi. Let's, let's now continue. Turpināsim darbu. Esam nedaudz iekavējuši un mums patiešām uh, nav plānos ārkārtīgi daudz pārsniegt sev atvēloto laiku. Piektais darbkārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar komisāru Barņē. Esmu pārliecināta, ka man īsti nevajag uh, jūs ar viņu iepazīstināt komisārs sākumā iepazīstinās mūs ar saviem uzskatiem dažos jautājumos, un tad būs atbilžu, jautājumu un atbilžu sekcija. Un bez ne, kavēšanās došu vārdu komisāru kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi, labdien jums visiem. Paldies, ka nedaudz nokavējos. Tas bija vilciena kavēšanās dēļ. Es pats steidzos pie jums pēc iespējas ātrāk, un man ir liels prieks jūs redzēt tādā īpašā brīdī, un diezgan arī nopietnā brīdī. Eirozonas ministru sanāksme ir sākusies pulksten 17. rītas eh, piedalīšos Ekofins sēdē, un kur mēs izskatīsim Eiropadoms uh, secinājumus. Un tieši par šiem secinājumiem es arī sīkā gribētu runāt. Uh, tirgus novērotāja pozīcija bija diezgan pozitīva attiecībā uz uh, šiem secinājumiem, un šie vērotāji arī pilsoņi, protams, gaida no mums, no Eiropas vadītājiem skaidrību pieņemtajos lēmumos, un tāpat laikā arī gaida kaut kādu kapacitātu un spēju rīkoties ātri, un tāpēc mēs šobrīd strādājam pie projekta, par ko tika lēmts, tātad par Eiropas ekonomisko savienību, budžeta savienību, ir nepieciešams konsolidēt arī tādu jaunu pārvaldības eh, līmeni, lai īstenot to eh, leģitimitāti, kādu arī prasa Eiropas parlaments. Tātad par eh, Eiropas Banku Savienību padome lēma aktivizēt pantu 127.6, lai no, no, nodrošināt integrētu uzraudzības sistēmu, kur centrālais punkts būs Eiropas centrālā banka. Un uh, Barozo kungs, um, es un Almuņas kungs un citi kolēģi, mēs uh, uzsākām darbu. Lēmums šķita tāds vienkāršs. Bet tāpat laikā ir daudz tādu ļoti politisku, delikātu jautājumu arī, kas ir tehniski un juridiski sarežģīti. Tātad pavisam tā telegrāfiski es tikai gribētu raksturot dažus no tiem, kāda veida integrācija paredzēta Eiropas bankām. Vai kāds būs šie uzraugi, vai viņi būs augstāki, vai tie būs nacionālā līmeņa uzraugi, kā nodrošināt visām dalībvalstīm atvērtu sistēmu Eiropas Savienībā, lai respektētu vienotā tirgus integritāti. Tātad kāda būs juridiskā bāze, un jūs arī zinat, ka tas ir delikāts jautājums. Uh, runāt par kopienas sistēmu, vai šiem integrētiem uzraugiem ir jāuzrauga visas bankas vai tikai lielākās bankas, starptautiskās un sistēmiskās bankas. Un, ja uzrauga visas bankas, tad kāda veida proporcionalitāte tiek ievērot šajā uzraudzībā? Kā regulēt, nostādīt šīs attiecības starp uh, nacionāliem uzraugiem un Eiropas līmeņa uzraugiem? un kāda būtu arī Eiropas banku uzraudzības iestādes kompetence. Un jautājums, kas ir svarīgs jums un arī man, kā nodrošināt šo uzraugu demokrātisko atbildīgumu Eiropas institūciju priekšā un konkrēti arī Eiropas parlamentu priekšā. Tātad mums ir paredzēts darbs dažu nedēļu garumā, lai no komisijas puses, kā tas mums tika prasīts, mēs varētu, teiksim, septembrī nākt klajā ar priekš, eh, priekšlikumu, kas varētu atbildēt uz šiem jautājumiem un kas eh, ļaut līdz gada beigām, es ceru, operatīvā kārtībā to virzīt uz priekšu. Tas, protams, nebūs pēdējais etaps eh, nodrošinot šo uzraudzību. Eirozonas valstis un arī citas valstis, es ceru. Tām visām ir jāstrādā pie uh, garantiju fonda, pie, pie savstarpējā kompensācija fonda, lai tas viss būtu kopīgāks, un ir jādomā par kopīgiem nosacījumiem. Visi šie. Hey, uh Tātad tas būtu tāds ko, noteikumu kopums, rules book, un mums ir šis darbs jāveic, jo visi šie dokumenti ir nepieciešami visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm, un tāpat arī finanšu institūcijām visās uh, Eiropas Savienības valstīs. Pavisam ātri par šiem dokumentiem, kas ir uz jūsu un arī uz mani galdu, tātad. ir nepieciešams virzīt diskusijas tālāk par šo dokumentu. Par kapitāla pietiekamību. Politiska vienošanās ir nepieciešama visām Eiropas bankām kopumā 1. janvārī 2013. gadā, tātad G20, mēs arī pieņēmām attiecīgu vienošanos Un tāpēc arī es atbalstu šo jauno soli. Tur trilogu ietvaros notiks politiskais dialogs, un šiem lēmumiem būs arī politiski ietekma attiecībā uz riskiem, ar kādiem saskarās maziem vidēji uzņēmumi. Un es domāju, ka tur ir runa arī par iespējamo fleksibilitāti nacionālā līmenī attiecībā uz šo, tā teikt, noteikumu grāmatu, un eh, tas skar arī likviditātes jautājums. Tātad ir nepieciešams nodrošināt šo līdzsvaru, kas, protams, nav viegli, jānodrošina, jānodrošina finanšu sistēmas stabilitāte un nākamais punkts. Eiropas ietvers vai sistēma depozīta aizsardzībai Kipras prezidentūra jau sākuši šo darbu, un Pīters Saimons no parlamenta puses arī es pārliecināts ir ap, apņēmības pilns savu darbu turpināt, lai šo jautājumu noslēgtu. Trešais dokuments ir krīzes, banku krīzes novēršanas sistēma. Et, euh, à l'impulsion 29. jūnijā tika atkal pieņemti lēmumi, un Es domāju, ka mēs attiecīgi varēsim nodrošināt šī jautājuma ambīcijas. Un ceturtais jautājums. Ņemot vērā Barklīs notikums, kas skaidri parāda, lai ko mēs būtu lēmuši, vai ko mēs darītu, un visi kopā mēs darām daudz G20 ietvaros. Tomēr ir iespējami dažādi, kā saka, skandāli un notikumi bankās. Tā es runāju par indeksu manipulācijām attiecībā uz bāzes uh, procentu likmi un attiecīgas sekas, kas uh, bija publiskā un uh, finanšu sektorā. Tātad es neizteikšu vairāk sīkāks komentārs par izmeklēšanu, kas notiek, un es zinu, šī izmeklēšana notiek ļoti padziļināti. Un objektīvi to veic autora kompetentās iestādes. Mēs jau ar Alēnu kārtību pārnāju jautājumu, un mums ir jānodrošina teksts, kas ir jūsu priekšā, kas jau jums tik prezentēts, tas ir paredzēts, lai padarītu stingrāks sankcijas un lai tiktu paredzēta arī krimināla atbildība zināmos gadījumos šāda veida, tādās smagās uh, manipulācijās, un lai šis teksts uh, attiektos uz visiem manipulāciju iespēju riskiem un uh, īpaši uz šādām konkrētām manipulācijām, kas ir saistīts ar eh, references ar atsaucas indeksu. Tā tad ir nepieciešams, lai mēs varētu stiprināt šo konkrēto dokumentu tekstu, lai, kā es teicu, šāda veida manipulācijas noteikti tiktu tur iekļauts. Tā tad par finanšu savienību visos šajos četros aspektos mums ir jādarbojas, lai nodrošinātu labāku iekšējo tirgu, efektīvāku, caurskatāmāku un labāk uzraudzītu. Protams, ir vēl citas, tā teikt, likumdošanas frontes, ir teksti, dokumenti, pie kuriem strādājam, pavisam ātri. Promnibus 2 vēl notiek dialogs, direktīva Quick Fix Šajā gadījumā ir uh, juridiski steidzams process, bet es piekrītu lielā mērā tām bažām, ko parlaments arī ir paudas. Ir svarīgi nodrošināt garantijas īsā un ilgā laika termiņā. Tā nodrošina, lai mums ir stabila kapitalizācija finanšu institūcijām Eiropā un ceru, ka tas pēc iespējas ātrāk tiks uh, paredzēts. Komisija cenšas nodrošināt vienlīdzīgus spēles, tā teikt, noteikumus, lai netiktu sodītas neatbilstoši dažas dalību valsts, balstoties uz to ekonomikas eh, spēku vai vājumu komisiju. Eh, virz uz priekšu otro, tā teikt, tekstu variantu šim uh, maksātspēju divi dokumentam, un daži no jums noteikti jau paredzat, sagaidat no tā ļoti daudz, un mēs raugamies uz ilgtermiņa garantiju nodrošināšanu MIFID. Nosaka noteikums, pie kuriem esam strādājuši kopā ar Ferberkungu, un te ir trīs galvenie jautājumi šajā MIFID direktīvā. Tātad pirmais tirgu struktūra. Gribu atgādināt, ka jaunā kategorija jāpaļauj šiem pašiem noteikumiem. Ir jāparedz daudzpusēju diskusiju platformas un otrais punkts - MIFID ir nediskriminējoša pieeja uh, kompensācijām un es domāju, ka arī konkurence šajā jomā ir viens no svarīgākiem elementiem. Un tālāk attiecīgs režīms, godīgs režīms ar trešajām valstīm, lai mēs nenoslēgtu savu tirgu, bet lai nodrošinātu tādu stabilu pieeju, kas ļauj trešo valstu uzņēmumiem arī gūt labumu un izmantot vienoto tirgu. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu šī reglamentējošā konverģence, nevis eh, gluži pretēji, lai tas iet visdažādos virzienos. Un pie tā arī tiek strādāts G20 ietveros, tātad nodrošinot šos spēles noteikums G, eh, finanšu tirgu. Uh, Tālāk arī finanšu reitinga aģentūra jautājums. Arī šeit es ceru, ka darbs tiks noslēgts pašreizējās prezidentūras uh, laikā. Tātad priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. jādomā arī par sociālu atbildību, par ētikas aspektu jāaicina, jāstimulē uzņēmumu, lai tiktu nodrošināta patērētāja aizsardzība. Un tā mēs nonākam arī pie uzņēmuma pārvaldības. Arī tur turpināsim savu darbu, lai mazinātu tās atšķirības, viedokļu atšķirības, kādas ir starp padomu un uh, parlamentu par uzņēmumu pārvaldību un pārvaldības darbinieku atalgojumu. Tālāk. Volfa Klīnce jautājums. Viņš ir atbildīgs par ziņojumu. Par vēl vienu jautājumu, kam mēs pievēršam lielu uzmanību. Un es ceru, ka mēs ļoti cieši sadarbosimies ar juridisko komiteju un mums tiešām vēl šai ziņā ir daudz ko darīt. Kā parlamentu locekļi jūs noteikti vēlaties, lai komisija iet pēc iespējas tālāk, bet eh, tomēr būsim reāli. Ir pārskata krauzula šajā komisijas tekstā, ko mēs eh, jums prezentējām sākotnēji, un es domāju, ka tas paredz vēl papildus caurskatāmību un labu pārvaldību. Ja mēs ejam tālāk un esam vēl ambiciozāki, tad mums ir jāņem vērā tās, ka dažas dalība valsts ir tomēr negribīgas līdzdarboties, un tam savukārt būs ietekme uz MVU. Tātad mēs gribam pēc iespējas panākt ambiciozāk šo priekšlikumu. Tālāk par riska kapitālu. Tik rasts kompromiss, dažas dienas atpakaļ es darīšu visu, lai to arī tālāk realizētu. Es vēlos, lai ministru padomi, kas trialogā apstiprināja šo tekstu, apstiprinātu arī tātad savu šo piekrišanu, jo, manuprāt, tas ir tāds dinamisks, labs eh, kompromiss, kas tika uh, eh, rasts ar šiem diviem uh, instrumentiem, tātad sociālā partneriāta un riska kapitāla. Tātad tā bija tāda ļoti plaša, ātra panorāma par darbu, ko mēs veicam kopā, tāpat arī tātad patērēta aizsardzība. Šim aspektam ir jābūt uh, Galvenajam no tā ir jāiegūst, tātad patērētājiem jāiegūst no mūsu finanšu reformām. Pēdējās dienās esmu piedalījies ļoti interesantās debatēs eh, Strasbūrā. Daudz jūs tur bijāt, mēs runājam par eh, banku eh, bāzes kodeksu, Kluta skungs tur izteicās un gribu apstiprināt, ka līdz gada beigām, droši vien kaut kad oktobrī, no komisāra kolēģijas nāks teksts par šiem banku bāzes kontiem. Euh, es noteikti šo jautājumu gribu izskatīt caurskatām attiecībā uz visām banku komisijas maksām, jo banku klientiem ir jāsaprot, kādas komisijas maksas viņi maksā, par ko, tāpat arī banku mobilitāte, arī tas uh, būs uh, iekļauts šajā priekšlikumā. Généralement, en ce qui concerne les consommateurs et les investisseurs d'État. Jā, tātad par investīcijām arī tur mēs pagājuši uh, nedēļu uh, prezentējām trīs tekstus, kas uh, bija mans prioritāts 2012. gadām priekšlikums par OPCV, par UCITS 5. Uh, Gigold kungs te ir referents. Tā tad ir jā ņem vērā iepriekšējā pieredze Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu skaidri priekšlikumi, kurus varētu īstenot patērētāju labā, un tālāk arī pakotni par brokerdarbību un apdrošināšanu arī tas tiks eh, pārskatīts. Tātad priekšsēdētājs kundzes cer, ka mēs varēsim turpināt strādāt nopietni un efektīvi, lai varētu uzlabot šos manis minētos tekstus un pēc iespējas ātrāk panākt arī apstiprinājumu ministru padomē. Runājot par patērētāju aizsardzību. Plašākā UCITS ietverā Daudz jautājumu parādījās konsultāciju procesā. Mēs gribējām veidot pēc iespējas tādu elastīgāku struktūru gan investoriem, profesionāļiem un uh, Nu, pavisam ātri. Gribu pastāstīt, ka mēs turpināsim savu darbu pie ēnu banku darbības, kas ir principā viens no problēma jautājumiem, kur pašreizējo banku struktūra efektivitāte tiks pārskatīta, un mēs centīsimies ļoti detalizēti pārskatīt to, kā labāk īstenot uh, šos virs efektu vai līdzsvarošanas efektu ar banku sistēmas palīdzību. Ar finanšu stabilitātes valdi arī paralēli notiek darbs. Un vēl pēdējais punkts, raugoties tālāk uz uh, šo regulējumu kas ir ļoti smags un tāpat laikā svarīgāks. Ir jādomā arī par ilgtermiņa investīcijām, mani satrauc tas, ka ārpus šīs reaktīvās un preventīvās regulācijas ir nepieciešams tomēr nākt klajā ar priekšlikumiem un ir jāveicina un jāatbalsta ilgtermiņa investīcijas, pēc kurām ekonomikai ir arī nepieciešamība. Un tie no tādas struktūrāls puses, es domāju, ka uh, Eh, Likanen grupa eh, nāks eh, klajā ar secinājumiem attiecībā uz risku izsvēršanu un pārvaldīšanu banku sistēmā Eiropas mērogā. Tātad šīs grupas secinājumi dos pamatu kolēģijai izstrādāt priekšlikumu kāds nedēļas vēlāk pēc to saņemšanas. Tātad, kā jūs redzat, ir ārkārtīgi daudz tēmu, kas tikai raksturo to, ka ir svarīgi mums tikties kopīgi regulāri, un tagad es esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem.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 nu, varbūt e, negluži tādā kārtībā jums būs jāuzstājas arī Pablo pievienošu sarakstam Pīters e, Simons. Okay. That wasn't the order in which you speak. Es e, šeit nenolasīju visu chronoloģiskā secībā, protams, ka tad runātāji tiks sagrupēti pa politiskajām grupām. Mēģināšu visu tādā kārtīgā secībā sakārtot. Un tagad Žans Pols. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Jūs mums tā prezentējāt ēdienkarti par to, kas notiek, kas vēl būs. Tas nozīmē, ka jūs daudz strādājat, un jūs un jūsu dienests arī mēs strādājam daudz šajā komitejā, un gal galā mums ir iespēja aplūkot svarīgas tēmas, un, bet svarīgākais tomēr ir eh, reāli darboties un dot kādu rezultātu. Es neuzdošu jautājumu, drīzāk es teikšu komentāru pēc pirmā trialoga, kas mums bija par eh, kredītreitinga aģentūrām. Mēs parlamentā esam raduši tādu lielu vienprātību par uh, priekšlikumiem, kas, manuprāt, ir svarīgi, kas pārāk nenovirzās no jūsu pašsākotnējā priekšlikuma, kas bija ļoti tāds inova, inovatīvs. Bet domāju, ka godīgi runājot starp mums, lai šis trialogs virzītos uz priekšu, ir nepieciešams, lai mēs katru reizi neatkārto to, kas ir teikts iepriekš. Tātad Mums eh, bija pirmā kontaktu uzņemšanas sanāksme, kas bija laba, noderīga, bet nevajadzētu tā, ka notiek atkal otra identiska šāda sēde. Tāpēc es gribētu lūgt uh, gluži personīgi komisāru kungam nodrošināt, lai no komisijas puses pārstāvība būtu tāda konkrēta, protams, zinām, elastība, un gribu lūgt arī uh, Kipras eh, prezidentūrai, jo ir svarīgi, ka tās personas, kas piedalījās šajā sanāksmē, lai viņiem arī būtu sarunvešanas mandāts. Ir jautājums, vai prezidentūras pārstāvjiem bija šāds mandāts, nebija izrādās, un šādos apstākļos pirmā kontaktu uzņemšanas sanāksme, kā es teicu, bija noderīga un noritēja labi, tā bija pozitīva, bija skaidra. Uh, Katrs varēja paust eh, to, kas viņam bija sakāms, bet es domāju, ka tagad ir nepieciešams pāriet uz tādu lielāku ātrumu, jo eh, šis eh, dosie, manuprāt, nav tāds īpaši sarežģīts, un es domāju, ka mēs varētu rast vienošanos pār vairākumu jautājumu. To varētu diezgan viegli izdarīt. Varbūt, ka ir divi, trīs punkti, kas, teiksim, ir tādi sarežģītāki. Tātad es gribētu lūgt izmantot jums jūsu kompetenci lai nodrošinātu to, ka šis uh, trialogs, ko veic uh, Dominišī kungs. Un, manuprāt, viņš šo darbu veic ļoti labi. Tātad, lai šis trialogs virzītos uz priekšu, katrā ziņā paldies un bravo par visu, ko jūs jau esat līdz šim darījis. Um, Protams, daudziem ir jautājumi. Varbūt, ka mēs ātri varētu apkopot vairākus jautājumus, un tad komisārs uz tiem varētu atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Tātad komisārs labprātāk atbildot uz diviem, trim jautājumiem reizē, nevis ka uz katru jautājumu atsevišķi. Viņš arī rūpīgi pierakst jūs jautājumus. Māris, lūdzu. Elīze, paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, man ir prieks jūs redzēt. A esta, a esta komisão, e as, as... Man ir prieks jūs redzēt šajā komitejā, un man ir daži jautājumi, kas ir saistīti ar Banku Savienības izveidi. Pozīcijas klāras sobre este assunto, ka fora. Eiropas parlamenta pozīcija par eh, banku savienību ir eh, visai skaidra, un pirms diviem gadiem mēs jau iniciatīvas ziņojumā piedāvājām dažādas priekšlikumus, kā labāk pārvaldīt krīzi banku sektorā. Pēc tam komisija sagatavoja jaunus priekšlikumus un tiek piedāvāta jauna alternatīva, un, protams, mums tā ir jāpielāgojas. Gribēju pavaicāt, ko komisija domā par šo pielāgošanās procesu, un runa ir tieši par pieciem galvenajiem elementiem. Visus tos nosaukšu. Pirmām kārtām eh, depozīta garantijas schēma. Mans kolēģis Pēters Simons arī uzdos jautājumu par to, bet. Es gribēju teikt, ka depozīta garantija ir viens no svarīgākajiem uh, um, ķieģelīšiem šajā būvē. Otrām kārtām, vai jūs runāsiet par 27 dalību valsts savienību vai tikai par Eirozonas dalību valstu piedalīšanos? Trešais jautājums. Komisija e, nedeva priekšroku sistēmiskām institūcijām, un tas, protams, ir saistīts ar, e, e, zināmu, zināmām sekām. Tātad, ko mēs darīsim, vai mēs runāsim tikai par pārobežu bankām, par sistēmiskām bankām vai par visām bankām? Kā tad būs struktūra? Ceturtais jautājums. Kādā veidā komisija ir paredzējis veidot attiecības starp Eiropas banku aģentūru un eh, Eiropas centrālo banku? jo nesen mēs dokumentos iepazināmies ar priekšlikumu, ka ECB vajadzētu vairāk pilnvaru, tai vajadzētu būt spēcīgākai. Ko tad jūs darīsiet ar šo uh, iestādi? Piektais jautājums, eh, runājot par kompensāciju fondu. Mēs piedāvājam, ka šajā krīzes eh, fondā līdzekļus ieguldītu banku nozare pati, bet jaunajos priekšlikumos ir runāts par to, ka šis finansējums tiks iegūts no nodokļu maksātājiem. E, tagad e, ir Eiropas e, stabilitātes mehānisms, ko varētu izmantot, lai finansētu bankas, un šī nauda nāks no nodokļu maksātāju naudas. Misām, tā brigāda. Tie ir pieci jautājumi komisāram. Bit es domāju, ir visai negodīgi uh, uzdot tik uh, dažādus piecus jautājumus un visus tik garus. Un tagad es pati izteikšos Alda grupas vārdā, nu, nekad iepriekš to neesmu darījusi. Komisāra kungs, Ja komiteja dodas, tad, kad komiteja dosies delegācijā uz ASV, nākamnedēļ mēs noteikti centīsimies runāt arī par ekstrateritorialitātes problēmām, kas iespējams varētu apdraudēt daudzus no mūsu kaldinātajiem plāniem. Un, protams, mēs ar jums turpināsim arī sazināties pēc šīs notikušās vizītes. Tagad daži vārdi par to, ko jūs minējāt savā prezentācijā un arī monetārajā dialogā ar Mario Dragi. Mēs šo principu uh, neizlaidām no uzmanības loka, proti demokrātiskā uzraugu atbildība atskaitīšanās princips. Varbūt jūs varētu mums uh, kaut nelielu priekšstatu par to sniegt, jo vairākas dalību valsts par to ir noraizējušās. Uh, Tā tad, eh, vai mēs eh, esam izvērsuši pietiekami labu kontroli paši dalību valstu iekšienē, kur nu vēl Eiropas līmenī, un tālāk neatkarīga centrālā banka un centrālās bankas vispār, tām arī ir jābūt neatkarīgām. Kā tad uh, ieviest šos Eiropas līmeņa mehānismus, ne, neskarot uh, dalību valstu centrālo banku neatkarību? Es patiešām ar nepacietību vēlos dzirdēt, ko jūs varat teikt šajā sakarā. Un visu beidzot par your mind as well as ours, and I know that you have been discussing with Arlene how to... Par Laibor likmēm Mēs esam par uh, to uh, runājuši arī tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uh, kontekstā, bet ja mēs runājam par kritērijiem kopumā, vai mums nevajadzētu parūpēties par labāku kritēriju izveidi? MIFI direktīvā jūs piedāvājat licenču, li, licenču izsniegšanu, bet dalību parlamentam tas īsti nav paprātām, bet Ja mēs nevaram izsniegt šādas atļaujas, eh, kā tad mēs varēsim izprast, kādi kriteriji ir noteikti? Varbūt nevajadzētu šeit balstīties tikai uz MIFID. Mums ir jāgarantē arī informācijas apkopošana un varbūt eh, ir iespējami kaut kādi uzlabojumi, jo savādāk tas visu kritēriju nepieciešamību varētu tikai eh, apēnot. Nu, tas ir saistīts gan ar MIFID, gan ar uh, direktīvu, kas uh, cīnās pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Tie bija jautājumi, ko es vēlējos uzdot. Domāju, ka tagad ir gana pirmajai atbilžu kārtai. Protams, uh, daudzi kolēģi vēl joprojām grib izteikties. Lūdzu, esiet pēc iespējas lakoniskāks. Es cenšīšos atbildēt ātri un precīzi. Uh, Gozes kungs. Jā, es saprotu, kāda ir darba nasta, kāda ir uh, situācija, ko tā prasa. Mums ir uh, jāiedzen darbs, esam nedaudz iekavējušies. Jāveido jaunas regulas, protams, pēc iespējas inteliģentāk, nav regulācija regulācijas pēc paredzēta, ir nepieciešams paredzēt atbildību, caurskatāmību. Uh, kas kaut kā ir pazudus pēdējos 20 gados, un jānodrošina, lai finanšu nozari, pēc kur, kur mums, protams, ir nepieciešama, lai tā atkal nostātos uz sliedēm un finansētu reālu ekonomiku. Tā vietā, lai vienkārši pastāvētu pati sevis dēļ. Piekrītu, Gozes kungs, ka a, trialogs, tad, kad tiek runāts par kādiem 20 tekstiem, kā tas ir šodien, ir jābūt efektīvam. Un jūsu priekšsēdētā Šāron Bolza arī pirms dažām dienām piesaistīja man uzmanību tam, ka no komisijas puses mums, kā jūs arī teicāt, ir eh, jābūt personām, kas var pieņemt lēmumus, kam ir attiecīgā kapacitāte, jūs priekšsēdētājs to ir norādījis un paldies par to, un sava kabineta un ģenerāla direktora līmenī mēs, jā, mums vēl būs daudz trialogu, un jānodrošina, ka katram ir savs atbilstošs postenis, un pavisam godīgi var teikt, Mums ir milzīgs darbs, mēs strādājam pie iekšējā tirgus, pie mm, pakalpojumu jautājumiem. Mums ir 600 uh, darbinieku, tātad es šeit nemeklēju kaut kādas atrunas, bet vienkārši tikai norādu, ka mums ir jābūt visās starptautiskajās uh, instancēs, visās sanāksmēs, jāstrādā pie tekstiem, jāsako, jādara, un tas tik tiešām ir daudz vienam ģenerāldirektorātam, kas ir, ka ir milzīga kompetence, bet es uh, tomēr cenšīšos nodrošināt šo pārstāvības jautājumu, lai no mūsu puses, kā jūs teicāt, dialogs būtu pēc iespējas efektīvāks. Uh, Gribu atgādināt arī parlamentu veikto darbu. Divus gadus tika strādāts pie šī ļoti plašā jautājuma par banku atbildību un, uh, godīgi sakot, kopš Eiropa padomas tikšanās. Es jau no komisijas puses nestrādāju šeit viens. Domāju, ka šie četri teksti, kas tika likt jums priekšā, tātad viens jau ir apstiprināts par uzraudzību un trīs pārējie vēl ir šobrīd diskusija tādā ļoti jau eh, tālā fāzē. Par eh, depozītu garantijām, jūs zinat, jā, arī par eh, kapitalizāciju, banku kapitalizāciju ir milzīgs banku skaits, un es domāju, ka visi šie trīs teksti principā ir tādi kā trīs pamatakmeņi, kas ir nepieciešami visām Eiropas Savienības 27 dalību valstīm, un man Mana doma ir tāda, ka mums ir jāturpina, lai varētu pieņemt visus šos tekstus, kas ir svarīgi visām Eiropas Savienības 27 valstīm. Kāpēc saku to? Jo, ja mēs ejam tālāk šajā integrācijā, tieši jāuzraudzībā un uh, fondu kopīgumā, Eiropadomē jau tika norādīts, ka dažas dalība valsts prasa šo optaut nepiedalāšanās iespēju, un es domāju, ka šīs četras tēmas, šie četri, tā teikt, stūrakmeņi, pamatakmeņi, par ko es runāju, tie ir tiešām četri pamatas akmeņi banku sistēmai, kas ir veselīgāka, stingrāka, kopīgāka, kas Eiropas Savienībai arī nepieciešama. Un nevienas durvis, tā teikt, šajā tekstā vēl nav aizvērts. Var notikt kaut kāda tālāka evolūcija šajā diskusiju procesā, kas arī no parlamenta puses nav pabeigta. Un ir iespējams, ka mēs varēsim grozīt, pielāgot šo tekstu, kā jūs arī teicāt, un katrā ziņā atbildībā uz, attiecībā uz tiešu uzraudzību Uh, būs uh, līdz septembrim jauns teksts. Dodiet lūdzu mums laiku turpmākajās dienās, turpmākajās nedēļās strādāt pie tiem būtiskākiem jautājumiem, ko jūs esat, esat uzdevuši, ko es arī telegrāfiski jums visu pārstāstīju kas notiek ar šiem garantiju fondiem, vai tās ir, tas ir svarīgi 27 dalību valstīm vai Eirozonai. Es jau laikam norādīju, ka visas dalību valstis šobrīd nepieņem šādu papildus integrāciju. Lielās bankas vai visas bankas. Mans personīgs viedoklis. Domāju, ka tiešā uzraudzība tajās valstīs, kuras būs šajā banku savienībā, to vajadzētu attiecināt uz visām bankām. Mēs jau zinām, ka Deksija un citu banku gadījumi, eh, mēs zinām, ka nav runa tikai par 15, teiksim, lielākām vai vadošajām bankām, kuras tas skar. Kam tas ir svarīgi? Es domāju, ka vajadzētu ietvert visas bankas, protams, ar kaut kādu proporcionalitāti. Varbūt, teiksim, decentralizējot šo uzraudzību uh, nacionālā līmenī. Un atkal šis jautājums te ir jāpieņem konkrēti lēmumu. Tālāk par eh, šo kompensāciju fondu jūs teicāt, ka tas ir jautājums, kas jums vissvarīgākais šķiet, bet tā nav viena un tā pati lieta. Tātad tas nebūs eh, tieši, teiksim, banku veidots fonds, kā ir ierosināts teksta eh, priekšlikumā arī. Tātad, ja notiek eh, bankas likvidācija, te ir runa tiešām konkrēti par kompensēšanu. Banku starpā, lai bankas tātad sektu šos izdevumus, tātad, nu, nastu banku starpā. Nevis, lai tie būtu nodokļu maksātāji. Un uh, tēma, par kur jau es runāju, Šarona Bolskundze, jūs minējāt uh, šo braucienu uz ASV, ir ārkārtīgi svarīgi, priekšstādātājs kundze, lai jūs norādītu mūsu partneriem un draugiem Amerikā, ka ir nepieciešama šī saskaņotība un lai nebūtu šādas ekstrateritoriālas sekas. Varbūt eh, tāpat kā arī pats es, un starp citu es arī došos ceturtdien uz Vašingtonu. Arī mēs runāsim par eh, konkrētiem jautājumiem. Mēs gribētu saņemt konkrētu lēmumu. Šobrīd vēl ir pāragri teikt kaut ko par demokrātisko atbildību uzraugiem bet mums ir nepieciešams rast tehnisku risinājumu šai atbildībai, nodrošinot arī uzraudzības neatkarīgumu. Ko es varētu teikt, priekšsēdētājs kundze? Eiropadome skaidri ir norādījis, ierosinājis, kāda būtu šī uzraudzības uh, galvenie punkti. Mums ir nepieciešams rast uh, labas attiecības ar Eiropas uh, banku uzraudzības iestādēm. Uh, 27. Eiropas Savienības dalību valstīs. ECB statūtos ir paredzēta uzraudzība, protams, ne tādā pašā veidā, kā to veids ECB monetārā stabilitātes ziņā, kas ir pilnīgi neatkarīga funkcija. Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie tā visa, mums jāsadarbojas ar Dragī kungu, lai mēs, lai Eiropas centrālā banka varētu uzsākt šo otro savādāko, atšķirīgāko uzraudzības funkciju, kas atšķiras no ECB pamatfunkcijas, kāda tā līdz šim ir bijusi nodrošināt monetāro stabilitāti par laiboru likmi. Kāda ir mani nolūki? Šobrīd ar kolēģiem mēs domājam, ka ir jārod līdzsvars ar parlamentu, ir jāstiprina teksts, Mēs sadarbojamies ar Arlīnu Makārtīku kundzi, mēs atbalstam parlamenta iniciatīvas, zināmas iniciatīvas. Tātad teksta bāze, protams, ir uh, tā, ko es esmu ierosinājis, mums ir jārīkojas ātri un jāskatās, kādā veidā stiprināt šo tekstu. Un neviens jautājums te nav tabū priekšstādātājiem. Jūs uzdevāt tādu ļoti būtisku jautājumu par uh, šo benchmarking un uh, procentu atsaucas likmi Ir jādomā par to, kā šīs likumas ietekmē lēmumu pieņēmējs, uzņēmējs, visu, visu apkārtējo finanšu vidi tātad. Vai to visu var atstāt tādā pašregulācijas uh, mehānismā, vai arī ir nepieciešama atkal kaut kāda kontrola uzraudzība, kaut kāds ietvars, robežas šādam benchmarking, šādām likmi noteikšanām? Es tagad dodu savu viedokli, tāpat laikā uzdot jautājumu, lai jūs labāk saprastu, kāds ir šis jautājums. Bet eh, pēc vairākām nedēļām, kad būsim darbu veikuši kolēģiem, es varēšu sniegt konkrētāku atbildi. Um, other... Paldies! protams, mēs jau nerunājam tikai par Eiroboru un uh, Liboru uh, procentu likmēm. Tagad četri jautājumi Filips Lamberts, Keis Vinbērna, Astrid Luling un Arlīna Makārsī. Un tad uh, komisāra kungs varēs atbildēt. Pay, so Filip. Euh. Komisāra kungs, paldies par ļoti labo sadarbību jautājumā pie kapitāla riskiem. Es ceru, ka jūs turēsiet doto vārdu un ka mēs varēsim tik tiešām ticēt sarunu vedēju teiktajam un arī parlaments pastāv uz savu nostāju, un mēs pie tā pieturēsimies. Par šo slaveno banku savienību neatkārtošu jautājumu, ko uz Develīs gribētu jautāt divas lietas. Juridiskā bāze. Diezgan dīvaini, ka šī juridiskā bāze paredz, ka padome, un tikai padome viena, protams, viņiem var konsultēties, bet tā ir padome, uh, un šīs konsultācijas var notikt formāls, var uh, paredzēt uh, Eiropas centrālajā bankā papildus misijas uzdevumus. Un tāpat laikā Kas notiek ar šo banku apdrošināšanu? Tad, kad mēs domājam par to visu tādā kopienas kontekstā, ja apdrošināšana tiek izņemta no panta, tad mēs varam atrasties ļoti sarežģītā situācijā, kad bankas uh, iesaistās arī apdrošināšanā. Tā tad varētu būt problēma šeit Banku Savienībā, un tas savukārt saistās ar relīzes jautājumu par sistēmiskām un nesistēmiskām bankām. Jautājums ir, vai būtu sakarīgi to visu darīt tikai Eirozonā un ne visiem pārējiem, jo numur viens tirzniecības. Eh, tirzniecība notiek ārpus Eiropas Savienības un demokrātisko kontrolas dzirdē, ko jūs teicāt. Mums ir jāraugās uz uh, monetāro misiju Eiropas centrālajai bankai un uz papildus jaunām misijām vai uzdevumiem ECB. ECB, kā jūs zinat, nav atbildīgi tas, kas notika Grieķijā, principā. Un neizrietoja no ECB lēmumu. Un ja pēkšņi jūs dodat ECB vēl vienu lomu, kaut kādu funkciju, tad es nezinu, kādā veidā tas eh, Mario Draghi padarīs eh, saprotošāku demokrātijas jautājumos. Thank you, Madam Chair. Okay, Svinbērn, lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies komisāru kungam par atbildēm. Viens No nu, jautājumiem, kurā savā uh, visai plašajā prezentācijā nepieskārāties, bija vērtspapīra likuma direktīva. Es eh, kā referents strādāju pie kredītu mīmaiņas līgumiem, lai mēs varētu attiecībā uz šiem pakalpojumiem izveidot arī eh, vienotu tirgu Eiropas Savienībā. Un īstenībā viens no galvenajiem uh, problēma aspektiem šeit bija tieši dažāda likuma konfliktēšana. Uh, Es uh, uh esmu pieredzējusi, ka dažas dalību valstis uh, šādu atsauci gribēja svītrot no likuma. Tālāk uh, vienotais tirgus finanšu pakalpojumu jomā mums ir jāapkopo e MIFID ļauna ļaunprātīga tirgus izmantošana, tātad ēnu bankas un tā tālāk. Kad tiks izstrādāta, kad tiks izstrādāts likumdošanas priekšlikums? Paldies, Astrīd, lūdzu. Astrīd. Exact. Oui, euh, merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu teikt Barņiekungam, kā, ja es pareizi saprotu, tad tik strādāts ar Dragīkungu, lai risinātu šo banku uzraudzības problēmu. Tas viss ļoti labi, jo Šobrīd pastāv jau milzīgas atšķirības starp Eiropas komisiju un Eiropas centrālo banku tieši šajā uzraudzības jautājumā. protams, ir nepieciešams nodrošināt zināmu kvalitāti, bet tāpat laikā ECB varbūt nav īsti gatava vai griboši uzņemt šos, uzņemties šos papildus uzdevumus. Vai jūs varat apstiprināt, ka tā tas ir un šī iestāde, kas joprojām ir diezgan trausla un uzraudzību šobrīd labāk joprojām veic nacionālās uzraudzības struktūras, nevis kaut kā centrāla iestāde, kas, eh, ir, eh, kas darbojas šajā krīzē Dragīkungs teica, ka tas būtu jūs, kuram būtu jānāk klajā ar priekšlikumu, nevis ECB, kas cenšas paplašināt savas pilnvaras. Un tātad, ko jūs domājat par uh, šiem paustajiem uh, viedokļiem? Kāds ir jūsu domas? Uh, Pablo's just told me he wants to talk on the same subject. Um, kolēģis vēlas izteikties par šo pašu jautājumu. Pēc tam būs vārds ārlēnai. Paldies, Šaron. Atvainojos, ka te iejaucos, bet uh, man ir uh, līdzīgs uh, temats, par kur vēlos runāt. Jautājums par Banku Savienību. Esmu droši, jūs saprotat, ka Banku Savienība ir kas tāds, par ko jau daudzkārt esam runājuši šeit parlamentā. Un mēs ierosinājām vairākus priekšlikumus saistībā ar Banku Savienību, un vienā no tiem bija iekļauts jautājums par Eiropas banku pāraudzību. Par depozītu garantiju schēmu un citām lietām. Un tā kā mums nav pārāk daudz eh, laika, lai analizētu visus eh, šos priekšlikumus, jūs, protams, varat saprast, cik situācija ir, ir steidzama ņemot vērā to, ka tirgi gaida ātru reakciju saistībā ar šo banku savienību. Tā ir pēc iespējas ātrāk jāizveido. Un mums ir trīs eh, pilāri šajā banku pāraudzībā. Es vēlētos noskaidrot, eh, kā tie savā starpā sadarbojas un kā šī pāraudzība konkrēti norisināsies, jo sevišķi eh, tajās bankās, kuras neatrodas Eirozonā. Un saistībā ar diviem pārējiem eh, pilāriem ar garantiju sistēmu un kompensāciju fondu vēlētos noskaidrot, kādu sistēmu komisija uzskata par vispiemērotāko. Paldies! Arlēn, vai vēlties izteikties? Komisāra kungs, eh, vēlētos eh, tiešām jums pateikties par to, cik ātri atbildējāt uz šo te banku skandālu Un mums tiešām vajadzētu censties eh, aizpildīt šo plaisu saistībā ar Liboru, tāpēc ka šobrīd tas nav uh, tirgus. Uh, Tad es ļoti uh, novērtēju jūsu mm, pieeju. Jūs nevēlatos, lai Eiropas Savienība uh, tiktu uzskatīta par tādu, kas uh, ieņem tādu kā vāju pieeju. Uh, mēs uh, dosimies uz uh, Vašingtonu. Uh, un mēs tiksimies ar cilvēkiem, kur veids šo izmeklēšanu, un in interesanti ir tas, ka eh, šī ir viedoklis, ka šī manipulācija ir, veikus, ir tikusi veikta tad jau 15 gadus, un ir interesanti, ka ASV eh, viņi var četrkāršot tātad eh, šīs lietas sasībā ar tirgus pārkāpumu noteikumiem, tad var veikt kriminālu izmeklēšanu Un uh, sots par to var būt uh, līdz 14 gadiem cietumā. Es tiešām vēlētos, uh, lai. Tātad, uh, ja ir konstatēts pārkāpums saistībā ar cenām, un mēs zinām, ka šīs atsaucas uh, punkts bija ļoti svarīgs, Es tiešām vēltos jums pateikties par to, ka jūs eh, konkrēti rīkosieties saistībā ar šo jautājumu un kopā mēs varēsim atrast grozījumu, kurš eh, attieksies uz šo jomu. Tomēr, komisāra kungs, eh, politiskā ziņā es vēltos jums uzdot jautājumu un mums vajadzētu kopīgi to risināt. Ko jūs teiktu tiem, kuri saka, ka tas nav Eiropas Savienības kompetencē? Tad noteikti noteikums Londonai, tad Londonas Citijai Iespējams, tas būtu ja, tomēr jānosaka Londonā. Daži cilvēki apvienotā karalistē tā uzskata. Vai arī uh, saistībā ar bonusiem par uh, baņķieru algām, tas nav jautājums, uh, kas būtu jānosaka Eiropas Savienībai. Mēs jau tomēr esam noteikuši uh, tad, uh, skaidrs nosacījums. Vēlētos no jums sagaidīt eh, konkrētu rīcību, jo es uzskatu, ka tādā veidā mēs neatrisināsim šos eh, skandālus. Un tādā veidā netiks risināts eh, globāls un Eiropas līmeņa problēmas. Peut-être euh, Paldies, varbūt uh, atbildēšu Makārtī kundzei no sākuma, ar kur mēs kopā ļoti intensīvi sadarbojamies pie šī jautājuma. Jūs tik tiešām esat veikusi ļoti labu darbu. Nebūs nekāda pašapmierinātība. Un nekāds laksisms netiks pieļauts attiecībā uz likumdevēju vai regulātoru, tāpēc mēs esam ļoti skaidri uzraugiem un arī likumu Mm, ievērošanas nodrošinātājiem devuši iespējas uzlikt pēc iespējas smagākus, skaidrākus sodus un noteikti arī uh, kriminālu sankcijas. Un tātad tas ir paredzēts tieši jūsu arī darba tekstā un, un attiecīgi mūsu priekšlikumā, ko publicējām oktobrī. Gribu jūs pārliecināt, ka šis teksts attiecas gan uz indeksa jautājumu, tātad šo bāzes indeksa jautājumu, Un konkrētajā gadījumā ir nepieciešams turpināt stiprināt šo tekstu, papildināt. To arī darīsim. Runāt par kontekstu. Tur jau sniedz atbildi Šāronai Bolas kundzei. Ir arī, protams, citi indeksi, kā viņa minēja, kas ir arī tikpat uh, svarīgi. Uh, Un vai nav kāds leģitīms iemesls paredzēt uh, vienu konkrētu uh, regulu šai sakarībā, nevis ļaut to visu pašu uh, eh, regulācijai? Uh, es gribēju zināt, kāda būs jūsu brauciena rezultāta uz ASV, tas man būs interesanti, jo mums ir ārkārtīgi svarīgas attiecības uh, ar tiem reģioniem, no kuriem esam savstarpēji atkarīgi. Arlīna, jūs teicāt, uh, ko atbildēt tiem, kas saka, ka Eiropas Savienība nevar uzlikt kaut kādas noteikumas Londonas Cityjai. Mēs sastrādājamies ar uh, apvienotās karalistas varas iestādēm. Un es esmu pārliecināts, ka tā ir iespēja visai Eiropai nodrošināt tādu spēcīgu lomu finanšu jomā. Un ir labi, protams, ka Sitija atrodas Eiropas Savienības teritorijā, un es domāju, ka arī Sitijai Eiropas ir laba iespēja, tā ir kolosāla iespēja atrasties šādā vietā, un ir nepieciešama tomēr zināma nosacījuma un jānodrošina brīva kapitāla cirkulācija. Un, ja ir brīva kapitāla lirgu, cirkulācija, tad ir nepieciešama kopīga noteikuma. Un, kā es teicu, mēs tos, par to strādājam jau ar uh, Lielbritānijas varas iestādēm. Tā tad būs regulācija un noteikti tā būs arī jāīsteno. Filips Lamberts uzdev būtiski jautājumu, kas arī mani satrauc pār šo divu instrumentu panākšanu. Tas nav kaut kāds pašmērķis, bet mums ir nepieciešams, pie, nepieciešams šie divi instrumenti. Mēs runājam par izaugsmi, un, lai nodrošinātu vietu un vienoto tirgu, mums ir nepieciešams izmantot uh, konkrētus instrumentus, lai veidotu šos krāju instrumentus. Euh, Noteikumus mēs paredzam nevis tāpēc, ka tos prasa kāda konkrēta valsts, tās ir vienošanās, kas ir panāktas ilgos trialogu procesos, un tā arī tas tika izstrādāt, un parlaments arī uh, lielā mērā līdzdarbojās, lai risinātu šo nodokļu paradīžu jautājumu un ar to saistītās problēmas. Runājot par demokrātisko kontroli par attiecīgo pantu. Darbs te vēl nav pabeigts. Un arī uzraugi sadarbojas savā starpā. Regultam arī ir paredzēta. Es zinu, ka ir eh, banku apdrošināšana, kurai ir tāda īpaša daba un raksturs, bet darbs turpinās un nākotnē paredzēta uzraudzība strādās, notiks sadarbība uzraugu vidū, lai nodrošinātu atbilstošu uh, uzraudzību. Tālāk. Eiropas centrālās bankas statūti. Tos nosaka līgums Te mēs diskusiju nevaram tagad at atvērt. Eiropas centrālā banka varbūt tai pavars jauna misija, jauns uzdevums, un ECB varētu uzskatīt kā varbūt tādu kā centrālo uzraudzības punktu vismaz Eirozonā. Strādāšu ar ECB, ar tāpat saviem dienestiem, lai varētu nodrošināt demokrātisku dialogu. Uh, par šo uzraudzības funkciju, protams, ņemot vērā līguma noteikums. Nākošā gada sākumā mēs iesniegsim dokumentu, ko minēja Svinburns kundze par CSD, par, kredīt, par kredīta uh, mīmaiņas līgumiem. Mēs gribam pabeigt šo jautājumu nākamgad Jūs droši vien zinat, ka mums ir nepieciešama konsolidācija finanšu tirgos un komisijā ir vairāk priekšlikumi, kurus es esmu pārliecināts atbalstījis dalību valstis. Tālāk tik uzdots jautājums par uh, debatēm. Lulīngas kundze arī uh, to minēja par šīm debatēm, kas notika, gatavoties Eiropadoms uh, sēdēji. Uh, ir nepieciešams gatavot, eh, ka nepieciešams sagatavot padomas sanāksmē kopā ar eh, centrālo banku vadītājiem un arī ar Rampeikungu. Es pavisam atklāt, ka komisārs jūs komitejas priekšā var teikt, ka mēs strādājam priekš visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Un Mums ir nepieciešama ļoti cieša sadarbības saikne ar Eiropas centrālo banku jautājums tieši. Kā darbosies šī pastiprinātā vai paplašinātā uzraudzība? Tas vēl ir jautājums. Mums ir jānodrošina ticamība ECB. Jā, šis gravitācijas centrs tā teikt pārvietosies, bet Lulings kundze, tās valstis, kuras nav banku savienības dalībnieces un kas nelīdzdarbojas šajā pastiprinātā uzraudzības sistēmā, tās netiks eh, pastumtas eh, malā. Eiropas banku iestāde turpinās strādāt pār un priekš šīm eh, bankām. Mēs ar Eiropas banku iestādi esam lielā mērā sadarbojušies un ir diezgan konkrēts ietvers šīs iestādes darbam, un arī to varētu stiprināt, bet mums ir nepieciešams laiks, lai šīs programmas varētu tālāk izvērst. Zināms, tehniskas problēmas ir atrisināts, darbs ir uzlabojies, un, un uh, uh, šīs institūcijas darbs arī ir uzlabojies. Mums ir nepieciešamība pēc uh, banka iestādes, jo ir uh, valstis, kā jau norādīts, kuras grib šo aptautu funkciju tātad eh, nepiedalīties uzraudzībā un eh, banku iestāde tar, turpinās uzraudzīt šo valstu banku iestādes. Uh, Paldies! Un eh, tagad uzklausīsim pārējos jautājumus. Uh, Kā arī referents un Ola Šmita kungs. Paldies! Atgriezīšos eh, pie jautājuma par nelīdzsvaru starp tātad, eh, eh, pāraudzības iestādēm, pāraudzību. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama labāka pāraudzība Eiropā, tāpēc, ka mēs esam viens no otrā atkarīgi. Un man tiešām nodarbina šis jautājums, tāpēc, ka mēs runājam par pāraudzību vienai Eiropas daļai. Jo tas nozīmē, ka mēs atbrīvojamies no problēmām, kādas mums ir ja mēs skatāmies, kādas mums ir bijušas pārobežu problēmas, tā nebija tikai Eirozona, tas bija, tas bija arī um, teritorijas ārpus Eiropas. Un vēl viens iemesls, kāpēc ir svarīgi uzsvērt pāraudzību, ir tas, ka ir nepieciešama lielāka pāraudzība nacionāla līmenī attiecībās pašām bankām, un uh, pāraudzība nav labāk um, tad, tad, tad, ir ja nepieciešama dažkārt eh, pāraudzība Eiropas eh, līmenī, citādāk eh, tā nav pietiekami laba un liela. Un vēlētos, lai jūs arī padomājat par to, kā mēs varētu garantēt, lai pāraudzība ir labāka, neatkarīgi no tā, par kuru pāraudzības līmeni mēs runājam. Un trešais jautājums, ja ir Eiropas banku iestāde un Eiropas centrālā banka, kas ir, kurai ir ārkārtīgi svarīgas atbildības, Tad kāpēc mēs eh, cenšamies ieviest šādas divas pāraudzības iestādes, kā es to saprotu? Tas var visāk radīt saikumu par viņu atbildību, kā arī par viņu zināšanām. Un tas var radīt arī saikumu attiecībā uz Cerālas bankas eh, atbildības. Nesaku, ka eh, es esmu pret to, lai Eiropas centrālajai bankai tiktu uzdots, uzdot šāda atbildība, tomēr es vēlos jautāt, kāpēc mēs tieši šādi rīkojamies, nevis citādi. Pīter, lūdzu. Jā, tā bija. Jā, eh, pēc tam. Paldies, komisāra kungs, paldies ka mēs esam ar jums tik labi sadarbojušies, pateicoties manam darbam pie depozīta garantijas schēmām. Es ar jums esmu sazinājusi ļoti bieži, un šī sadarbība bija no nu dienu konstruktīva. Ņemot vērā eh, Strasbūrā notikušās diskusijas pagājušajā nedēļā, es gribēju jums pavaicāt sekojošo. Eh, mēs ceturtdien apspriedām uh, kompensāciju fondu un uh, atvēlēto vienu procentu, uh, kombinējot šo fondu ar depozītu garantijas schēmām paredzēto finansējumu. Tad, kad mēs dzirdējam aplēses, Eiropas parlamenta ekonu komiteja teica, ka ar šo naudu nebūs gana. Uh, lai varētu garantēt pirmām kārtām to, ka mēs varam garantēt pietiekami augstu noguldītāju aizsardzības līmeni, un otrām kārtām ņemot vērā eh, viena fonda kombināciju ar kompensāciju fondu, varētu rasties risks, ka ar to naudu, ar ko mēs gribam, piemēram, aizsargāt mūsu noguldītājus, un beigās tomēr naudas nepietiks, eh, jo līdzekļi jau būs paredzēti kompensācijām. Un es jau arī uzdevu jautājumu, kā tas viss īsti izskatīsies, kā tas izskatīsies dabā. Jūs piedāvājāt konkrētu aizsardzības līmeni, lai varētu garantēt noguldījumus, bet uh, tas ir paredzēts tikai tad, ja, piemēram, bankrotētu tāda vidēja lieluma banka, neizmantojot nodokļu maksātāju naudu. Bet es šeit runāju tikai par uh, tādu vidēju mērogu bankrotu. Un ja mēs ar šo naudu ar šiem līdzekļiem vēl vienlaikus mēģināsim uh, garantēt uh, arī tādu lielāku banku, lielāku finanšu institūciju atspaidu. Īstenībā tas ir pārāk nereālistiski, un ja mēs gribam atkal atjaunot tirgos zudušo uzticību, šādā veidā mēs to nepanāksim. Tātad šie skaļie solījumi, uh, ko mēs dzirdam no dalību valstīm, ka arī bankām pašām ir jāugulda līdzekļi sajos, šajos fondos, netiek papildināti ar darbiem. Un šie skaitļi īstenībā tikai pierāda to, kāda ir politiskā realitāte padomē. Paldies. Um, Uz nākamais runātājs. Botskurts kundze, paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies Barņēkungam par ievadvārdiem. Es esmu Tieslietu un eh, Pilsoņu brīvību komitejas referente par um, direktīvu, kas veltīta kriminālām sankcijām pret ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. Un Jūs eh, piekritāt tam, ka teksts tiks padarīts vēl stingrāks, piemēram, vēršoties pret uh, tirgus eh, manipulācijām arī Libor kontekstā. Iepazīstoties ar direktīvu, vajadzētu uzsvērt, ka sankcijām jātop harmonizētām, lai finanšu tirgos atkal atjaunot stabilitātu un uzticību. Eh, bet kas mani pārsteidza, īstenībā konkrēti nekas netiek panākts. Eh, jā, tiek runāts par harmonizētām sankcijām, bet ja tiek runāts par minimālajām un maksimālām sankcijām, tad īstenībā tas netiek eh, skaidri konkretizēts, piemēram, attiecībā arī uz. Uh, iekšējas informācijas ļaunprātīga izmantošana, piemēram, Bulgārijā tās ir minimāli 15 dienas, Itālijā 2 gadi un uh, citur tie ir 15 gadi maksimums, maksimālais cietumsots, un es domāju, tas ir ļoti nepārprotams signāls mūsu pilsoņiem. Mēs kā. Ka komiteja vēlamies, lai uh, vainīgie tiktu sodīti par saviem nodarījumiem, tādēļ arī sankcijas ir jāharmonizē. Un ko tad mēs izdarīsim ar optautu principu, ko izmanto Lielbritānija šajā gadījumā? Finally, uh, uh, un visbeidzot, Ola, jums ir dos vārds. Paldies, priekšsēdājs kundze, komisārkungs. Mans jautājums attiecās uz uh, konvencijas direktīvu par uh, investoru kompensācijām ir kāda lieta, kas eh, netika veikta iepriekšējās prezidentūras laikā un ko ne, neveiks arī Kipras prezidentūra. Es tomēr vēlētos, eh, lai tas tiktu iekļauts darba kārtībā, jo man liekas, ka mēs esam tā kā iestrēguši. Varu eh, piekrist Sīmana Gungam, ka depozītu garantijas schēma ir daļa no šīs diskusijas tomēr. Ir skaidrs, ka tad, tad ir investori, kur vēlas investēt eh, MVU, un mēs plānojam jums nosūtīt vēstuli, eh, komisāra kungs. Tomēr varbūt jūs varētu pārliecināt Kipras prezidentūru, ka viņi kaut ko varētu pasākt lietas labā. Paldies! Um. Gunā un Māk ir revenu sur la question de. Uh, Hokmar kungs atgriezās pie uzraudzības jautājuma. Nu tieši tā, Gunār, tieši tie jautājumi, ko jūs uzdodat, tie mani noved pie šīm sākotnējām pārdomām, kā es teicu. Iedomājieties, ka mēs radam šo uzraudzības pakotni, ko parlaments ir ļoti atbalstījis, tāpat arī banku centrālā iestāde ESMA. Tātad jautājums ir, kur atrastos šis eh, gravitācijas centrs visā uzraudzībā un konkrētāk, vai šis gravitācijas centrs vai to izlemj uh, valstu vadītāji un Eiropas centrālā banka, jo, protams, tas viss ir saistīts. Tāpat par banku finansējumu. Vai pastāv kolektīva atbildība, ir ja nepieciešama arī kolektīva uzraudzība tām pašām bankām. Tātad nepieciešams kaut kāds paralēlisms, kas eh, nozīmē, ka stabilitātes mehānisms ir saistīts arī ar atbildības eh, stiprināšanu. Mums ir nepieciešams rast saikni ar Eiropas banku iestādi, kas turpina strādāt ar visu Eiropas Savienību un konkrēti ar tām valstīm, kuras nav Eiropas banku savienībā, tātad šajā pastiprinātajā integrācijas etapā. Uzraudzības kolēģija, kurā, teiksim, ir valstu pārstāvi, tas jau labi funkcionē, tas darbojas. Ir nepieciešama sadarbības starp Eiropas centrālo banku un uh, Eiropas banku iestādi, un tieši tā tiek paredzēta šī uh, sadarbība, un pie tehniskām detaļām mēs strādāsim. Kas šiem uzraugiem ir nepieciešams? Viņiem ir nepieciešams Eiropas, uh, tā teikt, likuma teksts, kas būtu spēkā visur, kā, piemēram, uh, direktīva pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Un tāpēc šis gravitācijas centrs tika nolikts tur, kur tas ir, kā to lēma uh, Eiropa padome, un esam izmantojuši Vācijas principu. Tas nozīmē, ka Eirozonā pastāv īpaši nepieciešamība pēc uzraudzības un ir nepieciešams eh, īpaši atbalsts bankām, kad tās atrodas kaut kādos eh, konkrētos, eh, konkrētās situācijās. Simon Kungs runāja par noguldījumu, garantijām par šo jautājumu, kas ir jau mūsu mutēs nepārtraukt mēnešiem ilgi, un, Pīter, tas nav gluži no komisijas puses, ka uh, Mums jābauž nožēls par ambīciju trūkumu. Sākotnējā priekšlikumā arī es biju ambiciozāks, atbilstošāk tam, ko jāsaka parlaments ir vēlējies, un atbilstošāk tam, ko, kas varbūt ir nepieciešams, lai būtu um, noguldījumu garantija sistēma, tāda ticama. Uh, Un tas ir jāsaist ar kompensāciju fondu. Kāpēc tad es ierosināju tā, zinām, kombinēšanos šim depozīciju un kompensāciju fondam? Doma ir izvairīties no riska. Tātad paredzēt jau uz priekšu un izvairīties no tā, ka šie riski izvēršas kā krīze un ka, ka banku krīze izvēršas kā katastrofa, kā tas ir noticis jau vairākus gadus. Un tad gal galā nodokļu maksātāji maksā par šo katastrofu. Tā tad ir nepieciešams šis kompensācija fonds, un mehānisms, lai izvairītos no šādas negatīvas evolūcijas katstrības virzienā, kad maksā nodokļu maksātājs galu galā. Ja eh, šis kompensāciju mehānisms pareizi darbotos, un tas vēl šobrīd tā nav, jo teksts vēl nav pilnībā pabeigts, ir dažas valsts, eh, kā Zviedrija, piemēram, Tātad šis dokumentu kopums ir eh, jāievieš. Ja lai, kā es teicu, strādātu šis preventīvais uh, mehānisms un lai nemaksātu noguldītāju un nodokļu maksātāju gal galā par šādām krīzēm. No padoms ir jāprasa vairāk ambīciju un. Manuprāt, padoma ir aicinājusi tādu dinamisku kompromisu, Un varbūt arī tāpēc vajadzētu gaidīt arī vairāk ambīcijas šajā jomā. Vismaz no tām valstīm, kuras būs uh, Eiropas Banku Savienībā tur būs trīs tādi pīlāri - tātad tiešā integrētā uzraudzība, uh, šī savstarpējā uh, integrētā sadarbība un tāpat arī kompensācija un krīžu risināšanas fondi. Boskurts kundze runāju par darbu, kas notiek uh, paralēli jūri komitejā, un es uh, pateicos ekon komitejai un arī Makārtīs kundzei. Oktobra priekšlikuma mērķis ir tieši tāds - harmonizēt sankcijas, kas ir ļoti nevienlīdzīgas, atšķirīgas. Diezgan daudz laksismu ir dažās valstīs, citas valsts ir daudz stingrākas. Nesam izvēlējušies pilnīgi totālu harmonizāciju, jo gribam iet uz priekšu diezgan ātri un negribam, lai tā teikt iespēja durvis tiktu aizvērts. Mēs gribētu tuvināt dalību valstu likumdošanu un ņemt vērā nacionālo juridisko sistēmu īpatnības. Tā tad arī tas ir tāds pragmatisks solis, domāju, ka. Mm, jā, nepieciešams stiprināt mūsu priekšlikumu tekstu, bet šis teksts, pie kur jau strādā jūri komiteja, uh, ir tāda stabila bāze, lai sankcijas padarītu harmonizētākas, finansiāli stingrākas un arī bargākas uh, soda uh, mēru ziņā, kad tas ir nepieciešams. Jā, mums ir ārkārtīgi plaša darba kārtība. Uh, šis teksts, tā teikt, ir drusciņi iestrēdzis attiecībā uz ieguldītāju aizsardzību, un tas mums ir tāpat laikā ļoti nepieciešams, lai nodrošinātu finansiālo drošību, kas ir arī patērētāju un uguldītāju pamatiesība. Es uh, runāšu par to ar prezidentūru, ar prezidentūrām, tātad visām šīm, kas eh, vēl sekos, lai šis teksts saņemtu prezidentūras, prezidentūru atbalstu, jo padome nevar darboties bez prezidentūras. Tātad tāds būs darbs attiecībā uz šiem tekstiem, kas mums šķiet tik ļoti svarīgi. Thank you very much. Uh, thank you, Commissioner. Lielas paldies, komisāra kungs. Paldies visiem klātsošajiem. Uh, no rīta no 9 līdz 10.30 notiks koordinatāra sanāksme. Un komitejas atklātā sanāksme sāksies 10.30 uh, par Eiropas statistiku.